Ladies and gentlemen, dear President Peter. Cienījamies priekšsēdētāja Pēterle kungs. Ich möchte gern mit der Nachmittagssitzung. Es vēlētos sākt pēcpusdienas sanāksmi. Šodien pie mums ir ieradies Fernando Gentilini, Nu, eh, šis uzvārds saistās arī ar Itālijas futbola vēsturi. Džentlīnī kungs ir Eiropas Savienības īpašais pārstāvis eh, tuvo austrumu mīra procesā. Šodien mēs eh, no rīta jau runājām par šiem starpnieku kariem un tu, situāciju tuvos austrumos. Un, Un mēs labprāt vēlētos uzzināt, cik lielā mērā notikuma attīstība ir novedusi pie vardarbības reģionā. Šobrīd um, zūd pamazām cerības uzsākt sarunas, lai gan um, un arī Oslo process ir nonācis e, strupceļā, tātad mēs esam diezgan sarežģītā situācijā. Tad mēs labprāt uzzinātu, kādas ir mūsu izredzes e, strādāt pie miera procesa, iesaistot gan Izraels valsti, gan arī neatkarīgu demokrātisku un ilgspējīgu palestīniešu e, valsts pārstāvju puses. 1967. gada robežās, kā mēs varam atjaunot uzticēšanos, kas, protams, ir ārkārtīgi nepieciešams šajā kontekstā. Mēs vēlētos dzirdēt no Džentilīnī kunga arī, cik lielā mērā e, kvartets var aktīvi darboties un radīt priekšnoteikums e, jaunu sarunu sākšanai, lai šādā veidā abu pušu uh, pārstāvi atkal varētu um, sēsties pie sarunu galda, kas ir priekšnoteikums, lai mēs spērtu soļus uh, pareizajā virzienā. Vēl jums veiksmi jūsu turpmākajā darbā. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. President. Thanks a lot. Paldies, priekšsādātāji. Man ir liels uh, gods un liels uh, prieks būt šeit, un es centīšos izmantot šīs dažas minūtes, lai pastāstītu, kā es saskatu uh, situāciju jo es atrodos uz vietas un nu, jau sešus mēnešus atrodos Ģeruzalemē, darbojos ar abām pusēm un ko gribētu mm, tātad pastāstīt par eh, to, kas tika teikts arī plenārsēdē pirms pāris nedēļām augstā pārstāv ārlietās eh, jau uz to atsaucās un eh, kvarteta darbība šai kontekstā ir ļoti būtiska, kā jūs droši vien labi atceraties Es uh, iziešu cauri trīs lietām ļoti ātri, jo domāju, ka viena lieta ir saprast, kas notiek uz vietas, kā mēs varētu pārtraukt uh, šo vardarbību un tātad izskatīšu, ko cenšas panākt Eiropas Savienība ar saviem partneriem, un tad runāšu par to, kā mēs varam uzsākt politisko procesu, un te es likšu uzsvaru uz kvartet stratēģiju. Uh, lai īstenotu pasākumus uz vietas, eh, kas varētu atjaunot eh, uzticību un atjaunot nosacījumus, lai, tās, lai sarunas būtu jēgpilnas tad, kad būs pienācis īstais laiks. Un tad pavisam īsi runāšu par to, kā lai saglabā atklāt šo politisko horizontu un kāds varētu būt sākuma punkts, lai šīs sarunas varētu atkal atsākties. Bet sākumā gribētu piebilst jau divas lietas par to, ko Eiropas eh, Savienība dara. Eiropas Savienība ir aktīvs spēlētājs un es centīšos varbūt labāko darīt, lai ieskicētu politiku no Eiropas Savienības, no iestāžu puses. Tātad to visu vajag paturēt prātā šajā kontekstā. Eiropas Savienība strādā ar starptautiskiem partneriem ASV un citiem uh, kvarteti ietvaros, lai atbalstītu līderu centienus panākt vardarbības beigšanu un lai atsāktos kaut kāda veida politiskais process. Kvartets ļoti aktīvi darbojās pagājušā mēnesī. Mēs tikāmies reģionā uz vietas ar kolēģiem, notika arī galvenā sanāksme Ņujorkā, vēl viena sanāksme Vīnā. Vīnē pirms dažām nedēļām. Tātad tas viss ir ļoti būtiski. Un ir svarīgi, ka Eh, Eiropas Savienība cenšas iesaistīt reģionālos spēlētājus Ēģipti, Jordāniju, Saudarābiju, jo viņiem, mūsuprāt, ir ļoti spēcīga spēlējama loma, lai arī atbalstītu šo abu pušu centienus. Esmu vairāk kārt bijis reģionā, biju Kairā, Riādā un vēl citur, un eh, noslēgumā radās šī ideja kvartetam tikties Ņujorkā reģionāliem spēlētājiem septembra beigās. Tā tad eh, atkal eh, reģionālā politika eh, šādā līmenī izpaužas. Tā tad pirmkārt par vardarbību. Situācija nedaudz, ja tā varētu izteikties, nomierinās Jeruzalemē, kļūst mierīgāka, bet joprojām saglabājas ļoti nopietna situācija saspringta atlikušajā rietumu krasta teritorijā pie Hebronas tīpaši, tā ka situācija nav laba. Domāju, ka šī nomierināšanās Jeruzalemē ir bijis rezultāts tam, ka ir iesaistījusies starptautiskā kopiena ASV, sekretārs Kerijs, kas pirms pāris nedēļām mm, tur bija un tātad mēģināja kaut kā nomierināt šo situāciju. Jūs zinat, ka Jeruzalemē ir šis uh, status quo saglabāšanas jautājums un īpaša loma šeit ir Jordānijai varētu būt. Un uh, tas arī droši vien ir devis uh, ieguldījumu, lai šo situāciju nedaudz tā saturētu, saglabātu mierīgāku. Ļoti diskrēti notiek uz vietas darbs, lai šis, šī ikdienas vienošanās arī tā reāli īstenotos. ASV ir atbalstījuši šos centienus un Tātad mēs uz vietas sekojam visam, kas notiek. Bet, protams, nepieciešams panākt ko vairāk, ja mēs gribam, lai vardarbība tiktu tiešām pārtraukta. Un tas arī ir mans pamat uzstādījums. Ir nepieciešams politiskais process, kaut kāda veida politiskais process uz vietas, lai tas sāktos un lai abas puses eh, to vadītāji iesaistītos, ja mēs gribam, lai beigtos vardarbība arī pārējā rietumkrasta teritorijā un tāpat arī gāzes sektorā. Tieši tāpēc Eiropas Savienība kopā ar partneriem un ar uh, kvartetu strādā un raugās, vai būtu iespējams spēt kaut kādus soļus uz vietas, kas no vienas puses, tā teikt, uh, padarītu šo situāciju mierīgāku, un no otras puses, lai sagatavotu kontekstu uh, sarunām, tad, kad pienāks īstais brīdis. Signāls eh, šobrīd ir tāds eh, abām pusēm, ka ir pienācis laiks paust tādu līdervadību un ka nepieciešama rīcība. Un tas, ko mēs esam prasījuši, ko kvartets principā prasījis eh, jau Ņujorkā un Vīnē, tas ir tāda politiskās paradigmas nomaiņa, lai būtu tādi transformējoši pasākumi, lai tādi tiktu veikti, kas varētu vairāk dot uh, tā teikt, spēku palestīniešiem, bet tāpat laikā garantējot izrēliešu situāciju. Tātad, nu, tas ir tas, uz ko mēs tā kā virzamies un strādājam rietumkrastā um, Gazā un mēs stiprināsim divu valstu risinājumu, pretējā gadījumā atkal, ka viss šis process uh, aizslīdēs, izslīdēs mums no rokām. Jau agrāk ir bijušas daudzas vienošanās, Dažas no tām ir bijis eh, iespējams īstenot, ir soļi, ko abas puses varētu apsvērt no ekonomiskā, no institucionālā viedokļa, tāpat arī drošības jomā, un arī tām iespējams varētu būt kaut kāda pozitīva ietekme Eiropas Savienība, to visu ļoti lielā mērā atbalsta. Protams, mēs esam, tātad strādājam ar abām pusēm, Godīgi sakot, pastāv tāds tāda liela atrautības ar šīm divām pusēm. Tātad tas, ko pal palestīnieši sagaida, ko Izraēla sagaida, tātad atkal no kā baidās palestīnieši. Un tas, ko mēs šobrīd darām, mēs principā testējam politisko vēlmi no abām pusēm lai uzņemtos tādus drosmīgu līdervadību un spērtu tādus drosmīgus soļus uz priekšu. Kā jau es teicu, tas nebūs viegli, bet domāju, ka, tas ir, um, ka tagad ir pienācis laiks lēmumiem un jāraugās, vai šī politiskā grība tik tiešām pastāv un ir un vai izdosies virzīties uz priekšu. Nākošais solis kvarteta sūtņi ziņ, ceļos eh, brauks uz šo reģionu, zinu, ka apvienotās nācijas jau tur ir iesaistījušās, un mēs strādājam, kā es teicu, uz vietas, bet arī ASV un Krievija kopā. Tātad ir paredzēts eh, būt uz vietas un iesaistīt abas puses un raudzīties, kā virzīt procesu, un tas eh, notiks turpmākajās nedēļās. Trešais un pēdējais punkts kā saglabāt atvērtu politisko horizontu, iespējas. Es domāju, ka ir galvenais mm, atrast uh, šo sākumu punktu, lai varētu atsākt tādu jēgpilnu sarunu vešanas procesu. Mēs ceram, ka šie pasākumi uz vietas, šis process varētu būt veids, kā to panākt. Mēs varam cerēt, ka šie pasākumi uz vietas radīs nepieciešamo impulsu, mēs uh, gaidam arī tādu atbalstu no reģionālajiem partneriem, tātad, lai viņi virzītu šīs abas puses uz uh, kaut kādu dialogu. Un uh, mēs uh, visu laiku paužam ļoti skaidru nostāju attiecībā uz divu valstu risinājumu. Un pēdējais komentārs. Mums nav nepieciešams sarunas sarunu dēļ. Tām nebūtu nekāda jēga, tas būtu principā pat neproduktīvi. Mums ir nepieciešami nopietni centieni reāli iesaistīties un Tātad, lai tik tiešām uzlabotu uh, palestīniešu situāciju uz vietas un raudzīties, vai kaut kādā tādā noderīgā veidā varētu situāciju risināt. Nu, tātad tas īsumā arī ir viss, ko gribēju jums pateikt ievadā. Protams, ka mm, labprāt iesaistīšos ar jums diskusijā, atbildēšu uz jautājumiem. Un tad varbūt man būs iespēja atbildēt uz tādiem specifiskākiem jautājumiem, kas jūs interesē. Paldies! Frau Alliot Marie. Alio Marīkundze. Merci, monsieur le président. Je voudrais. Paldies, priekšsēdētājs. Vēlētos pateikties Džentilīnī um, kungam par viņa rīcību pārstāvot Eiropas Savienību miera procesā. Tā kā es esmu mm, nedaudz piedalījusies tajā strādājis pie šiem jautājumiem. Pirms apmēram trim gadiem tikusies ar visām ieinteresētajām pusēm, gan no Izraels valdības puses, gan arī no palestīniešu pašpārvaldes puses. Man ir e, tāds iespējas, ka mm, risinājums pēc būtības ir pieņemams abām pusēm, vismaz tad, kad mēs runājam par to neoficiāli. Uh, Tad, kad mēs runājam ar šiem pārstāvjiem, jāsaka, ka viņu nostājas ir diezgan tūs un viņi ir eh, gatavi varbūt eh, vairāk piekāpties nekā viņi to publiski apgalvo. Manuprāt, galvenā problēma ir saistīta ar uzticēšanos tam, kā tiks īstenota lēmuma pieņemšana. Tāpēc Eiropas Savienībai noteikti ir loma spēlējama šajās sarunās un arī nodrošinot šī garantiju, jo, kā jūs teicāt, tāpat kā Persijas jūras līča valstīm, jo ir nepieciešams panākt uzticēšanos no abām pusēm. Ir jādomā drīzāk par valstu koalīciju, lai garantētu šo risinājumu tā vietā, lai um, iet uz uh, tādu risinājumu pusi, kas, uh, kur nodrošina ANO un uh, uh, zilās ķivers. Uh, Ir vēl viens jautājums, kuram es vēlētos pievērst jūsu uzmanību un dzirdēt jūsu analīzi. Proti, mediatizācija. Ir pilnīgi skaidrs, ka, nu, šķiet pirms e, četriem, pieciem gadiem mēs bijām ļoti tuvu. Katrā ziņā bija jau izveidots dialogs ar e, ASV starpniecību, un viena no problēmām tolaik bija tāda, ka ASV pārstāvi uh, bija informējuši mēdījus un jo īpaši televīzijas kanāla pārstāvis par šīm sarunām, kas notika um, iekšienē, tātad noslēgt, un tas gal galā noved pie um, tādas negatīvas reakcijas no sabiedriskās domas puses, no sabiedrības puses. Tātad, um, kā šobrīd ir ar šo diplomātisko noslēpumu gan no viena, gan no otra puses, tā ir skaitā arī, um, protams, um, es domāju, starpniekus. Un vēl kas, manuprāt, ir ļoti nozīmīgi, tas, kādu lomu spēlē presi gan palestīniešu, gan izrēliešu, kas gal galā izmanto mazus incidentus, lai um, sajauktu kārtas un um, uzkurinātu sabiedrisko domu abās pusēs, kas, protams, ir kā šķērslis, kas neļauj turpināt sarunas. Paldies! First of all, warm welcome, uh, Mr. Gentini again. Paldies, uh, Hovita kungs nākošais, paldies. Uh, vēlam jums veiksmi jūsu darbā un uh, cerams, uh, ka mums uh, būs veiksmīgs darbs. Mēs jau plenāru sēdē izvērtsām debats par uh, tuvo austrumu mieru procesu un tur augstā pārstāvuma Grīnī kundze bija klāt. Un, uh, Noteikti jūs esat saņēmis eh, svarīgāko informāciju arī no viņas un ceru, ka diskusijas ir bijušas eh, konstruktīvas un eh, jūs esat iepazinies ar visiem materiāliem. Parlamentā, jāsaka, situs, nostāja tāda ļoti vienprātīga, un es ceru, ka tas jums palīdzēs jūsu darbā, jo mēs tik tiešām esam vienprātīgi, ka mēs vēlamies virzīt priekš tavējā austrumu miera procesu un eh, mēs atbalstam to, ko jūs un augstā pārstāv Mogrīnī kundze esat darījuši, lai paplašinātu šo kvarteta darbību? Mums ir bijuši tādi, nu, frustrējoši sajūta par eh, kvarteta darbību un esam it kā, nu, brīdinājuši jūs par to, bet šķiet, ka arābu valstu iesaistīšana šķiet interesanta iniciatīva, ko mēs atbalstam, un nākamajā periodā mēs gribētu aicināt, lai jūs saglabājat ambīciju līmeni, jo ir tik daudz izgāšanās bijušas un ir tik viegli atkal m, mm, iesaistīties eh, kaut kādās mazās cerībiņās, kas neizdodas, un mm, tāpēc. Uh, Ir svarīga šī fāze. Mogarīnī kundze ļoti ambiciozi darbojasies, jūs arī esat paudzes atbalstu un Eiropas parlaments jūs atbalsta, tā ka lūdzu saglabājiet šo ambīciju līmeni, neskatoties uz uh, tiem dažādiem šķēršļiem un uh, uh frustrācijām, kādas ir bijušas. Es, uh, Es saprotu, ka um, uh, vadlīnijas uh, noregulējumam varētu būt uh, attiecībā uz apmetnēm varētu būt uh, jau šonadēļ uh, nākt klajā, un es ceru, ka tas uh, kaut kādā veidā būs stimuls, lai atgrieztos pie miera sarunām. Tālāk par vardarbības eskalēšanos, protams, deradikalizācija ir svarīgs jautājums reģionā, kā tas ir Eiropā, un varbūt, ka jums kas vārds par to ir sakāms, un varbūt vai ir kādas uh, cerības uz uh, uh, samierināšanos Palestīnā šo procesu, tur ir iesaistīti dažādi partneri, bet šķiet atkal, ka ir ļoti augsts čēršļi, un mēs saprotam, ka FATA pārstāvi ir bijuši iesaistīti un tikušās, tikšanās organizēta ar Palestīnas Nacionālo padomu, bet katrā ziņā šis jautājums mūs ļoti interesē, un vai mēs darētu, jebko tad mēs arī to darītu. Jā, dank vēl, Nīde Fositer, Nīde Gentilini. Jā, paldies, priekšsēdētāji, paldies, Gentilini kungs, es esmu šeit. Ir trīs punkti, kas, manuprāt, bija svarīgi jūsu īsajā uzrunā. Ja es pareizi sapratu, jūs runājāt par pārējais process, kas ir jāuzsāk, pārmaiņu process, lai um, virzīt uz priekšu arī politisko procesu, bet attiecībā uz gazas sektoru, kā tas varētu darboties. Un tālāk jūs runājāt arī par abu pušu vadošajiem pārstāvjiem. Cik man zināms, Mahmuds Abašs uh, jau ir diezgan nogurs un pavisam drīz varbūt atstās savu amatu. Un kas tad gau galā notiks tālāk ar šo pārvaldi. Eiropas parlamenta plenārsēdē mm, tika runāts par divu valstu risinājumu, bet tas mm, netika uzskatīts par risinājumu, kas nozīmē divas valsts un divas nācijas, un gal galā par to tika runāts arī arā presē, un ka uh, runa ir par uh, ebreju valsti un ka netiek atzīts divu valstu risinājums, ka ir tikai risinājums tādai kā bija nacionālajai jeb div, divu nāciju valstī. Nu, ļoti pārsteidzoši, ko tādu pēc tam lasīt presē. Tas noteikti nav pareizais risinājums. Es nepiekrītu šādai pieeja. Paldies. Eh, man, diemžēl, jūs jāiz, jāinformē, ka uh, ir mirs Helmuts Šmīts. Viņš nāca no politiskās partijas, pret kur mēs cienījāmies, bet viņš bija lielisks cilvēks un Eiropas parlamentam ļoti daudz ir jāpateic par to, ka. Uh, Valērijas Kārs Destēns un Helmut Šmits panāca, eh, ja ievies tiešās vēlēšanas Eiropas parlamentā, tāpat arī viņa mm, pienesums bija eh, strādājot pie eh, vienots valūtas ieviešanas, tāpēc es vēlējos pieminēt mm, viņu piemiņu. Tagad vārds nākamajam runātājam. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Τζεντιλίνη, η Δυτική Όχθη, η Γάζα, η Ιερουσαλήμ έχουν μετραπεί σε πεδίο μάχη. Paldies, priekšsēdētāji. Rietumkrasts Jeruzalemē un Gāza ir, um, tur notiek uh, konflikts un šobrīd ir ļoti vēsturisks brīdis Palestīnas tautai. Uh, Līdz šim brīdim ir miruši 72 palestīnieši, 150 ir nonākuši cietumā un uh, gandrīz tūkstots ir ievainoti. Un šobrīd, manuprāt, tas neapstāsies, kamēr vien nebeigsies okupācija, um, apspiešana un apartei, aparteīts. Situācija tuvajos austrumos ļoti traģiskā veidā parāda Eiropas politikas um, neizdošanos šajā teritorijā. Un gan komisijai, gan Eiropas Savienībai kopumā ir jāsaprot, ka politiskās apņemšanās, um, um, kas ir jāveic Eiropas Savienībai pret abām pusēm, ir provokācija. Izrēla praksē ir parādījusi, ka patiesībā risinājumu negrib, Un mēs visi esam dzirdējuši, un arī Netanjahu noraidīja divu valstu risinājumu. Vēlēšanu periodā pavisam nesen, kad redzējām, ka Palestīnas teritorijas, un kolēģi, tas mums ir pilnīgi skaidri jādod, tās tiek um, nodotas Izraēlas nometņu rīcībā, un tās vienkārši tur parādās, un pēc um, tā tad. Um, starptautisko un cilvēktiesību pārkāpšanas, jau atkal tagad tiek runāts par Uh, būtu jāaizliedz Izrēlas uh, produktu, kas uh, ražoti tātad okupētajās teritorijās, boikotu, tātad jāaizliedz imports Eiropā. Un um, Netanjahu savukārt ir norādījis, ka uh, um, šo, šie ierobežojumi ir um, sarunu rezultāts starp divām pusēm, un ja tiks mainīts kaut kādā veidā robežas, tad Eiropas Savienības attiecības ar Izrēlu tam um, tiks ļoti kaitēts. Šobrīd no padomes un arī no komisijas sagaidu, ka tiks īstenots 79. līguma pants starp abām pusēm Un asociācijas nolīgums būtu jāiesaldē, jo pasākumi netiek pareizi īstenoti. Žmit. Žmit. Forgive me. Šveita kungs, lūdzu. Es atvainojos uh, priekšsēdētāji, nu jā, nepamanīju. Džentilīnī kungs gribētu jūs sveikt mūsu komitejā. Vērtējam jūs kā ļoti svarīgu sarunu vedēju šajās sarunās, bet ir grūti saprast, um, pie kā lai ķeras vispirms attiecībā uz jautājumiem, ko gribētu ar jums pārunāt. Es atvainojos, ka nedzirdēju visu jūsu prezentāciju, bet mani informēja. Manas bažas kā jau es minēju, ir ļoti daudz šobrīd lietu, kas notiek paralēli, tādēļ, nu, saprast, um, ar ko sākt ir ļoti grūti, bet manas bažas ir tādas, ka abas puses, Palestīnas pašpārvalde un Izraels valdības zaudē kontroli par reālo situāciju, un Palestīnas paš, pašpārvaldei nav uzticības no savas tautas puses, un no otras puses arī um, tātad um, šo Izraels nometņu iedzīvotāju um, uzvedību nav pieņemama. 93. gadā viņu bija 3000 Palestīnas zemē, tagad uh, šo, šīs apmetnes apdzīvo 600 tūkstoši cilvēki. Un tas turpinās pavisam nesen devos vizītē, un jā, tur būvdarbi notiek ļoti iespaidīgā um, tempā, un tas um, ļoti sarežģīs divu valstu risinājumu. Un nu, par konkrētiem jautājumiem runājot, Haus kunga teiktais par samierināšanu palestīniešiem. Gribētu jautāt, kādas ir nu, diskusijas, kas bijušas, lai atvieglot samierināšanu, jo, um, ja tas nenotiek, tad, um, nu, attiecīgi nav arī uzticības pašpārvaldei. Un līdzīgi arī par tikšanos ar Izrēlas arābu, Palestīnas arābu kopienu, kādas ir viņa attiecības un sadarbība ar Kneseta deputātiem, un varbūt jūs varētu informēt mūs, kad tad plānojat uh, tikties, jo arī viņi ir ļoti svarīgi sarunu partneri. Es arī saprotu, ka varam beig beigās sagaidīt uh, Uh, vadlīnijas attiecībā uz nometnēm, nu, tas ir um, tā nelegāli okupēta zeme, un tad, kad Krievija nelikumīgi aneksēja Krimu, tad uzreiz Eiropas Savienība rīkojās un sankcijas tika noteiktas. Bet tagad ir vairāki gadi, kad notikusi nelikumīga okupācija, un tikai runājam par vadlīnijām. Nu, protams, labi, ka kaut kas notiek, bet varbūt varētu jūs ieskicēt, kad šīs vadlīnijas praksē tiks attiecinātas uz iestādēm, uzņēmiem, kas veids transakcijas un darījumus ar um, tātad nometnēs ražotajiem mm, produktiem. Jo gribētu, pēc, lai pēc vadlīna īstenošanas kaut kas arī notiek. Paldies! Paldies, Kastallo! Kungs, lūdzu! <coughs> Grācie, prezident! Liels paldies, priekšsēdētāji! Gribētu pateikties arī Džentīlī kungam par to, ka viņš šodien ieradies pie mums. Ir ļoti svarīgi, ka mums ir iespēja noturēt šo um, viedokļu apmaiņu. Trīs jautājumi. Pirmkārt, Gribētu jautāt, kāds ir jūsu viedoklis par iespēju atsākt procesu ar esošo vadību? Tīri paturot prātā to, ka ir novērojami signāli, kas šķiet norāda, ka tie, kas šobrīd ir pie varas, daļēji ir um, nonākuši um, ekstrēmāku spēku rokās un varā. Otrs jautājums par līču valstu lomu. Jūs runājāt par it kā pozitīvu pienesumu un gribētu jautāt, kāds jūs viedoklis tīri starptautiskās politikas kontekstā, kā, ko jūs domājat par aliansi starp Izrēlu un Saudarābiju? Tā varētu būt um, sveicīga sadarbība, tīri paturam prātā attieksme pret Sīriju, bet kopumā runājot Irāna, kas abām pusēm ir um, tāds um, nepatīkams jautājums un arī tīri kodola dimensija, ko nedrīkstam aizmirst. Esam uzklausījuši arī vēstnieku Maiku Lorenu, Izraēlas vēstnieku ASV, nu visi šie jautājumi ir ļoti svarīgi, kas it kā kaut kur paralēli not, eksistē, bet ir visai skaidra kopējā lietu virzība. Mēs nevaram nekādā veidā uh, nobloķēt to, ka tiek atsāktas sarunas, jo Saudi-Arābija ir atkarīga no Izrēlas pienesuma un viedu. Ir svarīgi varbūt um, pozitīvi to vērtēt. Tālāk satiecas uz uh, Eiropas Savienības lomu. Pēdējais jautājums, ko jūs uzskatāt par potenciālu Eiropas Savienības miera uzturētāju misiju okupētajās teritorijās, jo īpaši rietumkrastā, kā arī austrumu Jeruzālamē? miera uzturētāji varētu ļaut izvairīties no vārdarbības uzliesmojumiem. Vai jums šķiet, ka tas varētu būt pot, eh, potenciāli iespējams? Svaifera kungs, lūdzu. Schreiber. Thank you. My name is Niko Schreiber. Paldies. Mani sauc Niko Šreifers, esmu no Nīderlandes senāta. Mans jautājums ir saistīts ar um, mieru procesu atsākšanu tuvajos austrumos. Jo, kā jau teica Čentilīnī kungs, šobrīd ir vairāk nekā jebkad nepieciešams risināt šo jautājumu. Tāpēc es vēlētos uzzināt, vai īpašais pārstāvis uzskata, ka divu valstu risinājums joprojām ir labākais pamats, uz kura balstīt mieru sarunu abām pusēm. Ideja par vienu valsti divu nāciju valsti izrēlēšiem un palestīniešiem. Nešķiet uh, realistiska, situa, um, nešķiet realistiska iespēja. Es nāku no uh, Hāgas, kur daudz tiek runāts par starptautiskajām tiesībām, un bieži vien mums šķiet, ka uh, procesu ir iespējams piemērot juridiskiem ietveram un attiecīgi rast risinājumi eh, juridiskā procesa ietveros. Tātad vispirms ir eh, tiesības Izraels valstī pastāvēt, tālāk eh, palestīniešu pašnoteikšanās tiesības, tālāk okupācijas varas noteikumu noteikšanu un visbeidzot šī te vārdarbība. Uh, uh, šis juridiskais ietvars ir detalizēti aprakstīts tiesas darbā. Vai um, īpašais pārstāvis arī uzskata šo par svarīgāko juridisko ietvaru? Eiropas Savienība bieži vien domā, ka tā ir tā dēvētā mīkstā vāra, kas uh, nāk klajā ar normatīviem pasākumiem, un uh, Um, šobrīd ASV miera procesi tiek pārtraukti, tāpēc, ka tas nav bijis pietiekami efektīgs. Un jautājums, uz kur mums ir jārod atbildi, ko Eiropas Savienība varētu darīt, kā vajadzētu reaģēt, lai veicinātu šo procesu, vai Eiropas Savienībai nevajadzētu vairāk uzņemties uh, savu atbildību kā uh, starpniekam, katrā ziņā šī procesa uh, um, atvieglotājiem, pātrinātājiem. Tātad, ko jūs kā īpašais pārstāvs par to domājat? Uh, Vai ir iespējams organizēt arī īpašu konferenci, kas būtu vēlstīta tuvu austrumu mieru procesam un Eiropas Savienības iniciatīvai mēs varētu vienoties arī par miera līguma noteikumiem tiesas noteiktajos juridiskajos ietvaros. Nu, tāds būtu mans jautājums īpašajiem pārstāvim. Paldies. Vēl. Honorevole Van Orden. Paldies, Van Orden, kungs, lūdzu. Uh, thank you very much. Paldies. Zinām, tajā pašā laikā no Netanjahu kunga teiktā viņa vizītes laikā Vašingtonā ir saprotams, ka viņš lielā mērā atbalsta divu valstu risinājumu. Viņš ļoti skaidri norādījis, ka jā, divām valstīm Izrēla un demilitarizēta Palestīnas valsts, kas atzītu ebreju valsti. Paturot prātā to, ka Eiropas Savienība ir lielākais uh, finanšu atbalstītājs Palestīnas pašpārvaldei, gribētu jautāt, vai esat apmierināti, vai uzskatām, ka pienācīgi izdarām savu spiedienu vai ietekmi, lai uh, atgrieztu palestīniešus pie sarunu galda. Uh, Izraels puse ar Netanjahu, jo īpaši ir nu skaidri norādījuši, ka viņi ir gatavi atvērt sarunas bez kaut kādiem priekšnosacījumiem. Viņi ir gatavi iet un visu darīt. Tie, kas šobrīd negrib vest sarunas, ir palestīnieši. Ko mēs ar to darīsim? Thank you. No. Paldies. Adi Džordžu kungs, lūdzu. Liels paldies. Es nezinu, cik daudzi no uh, deputātiem šajā zālē, tajā skaitā arī Džentilīnī kungs, kas uzskata, ka Izraela ir ieinteresēta rast risinājumu Palestīnas problēmai. Jā, visiem tāds ir iespējas radies. Nu, man šķiet, ka tas īsti neatbilst realitātei. Tā ir ilūzija. Vienīgais veids potenciālam risinājumam ir sankcijas pret Izraēlu, un par to neviens nerunā neviens no tiem, kam ir um, iespēja noteikt sankcijas, par to nerunā. Irāna vedusi sarunas ar starptautisko kopienu, jo Irānai tika noteikti sankcijas. Kā mēs sagaidām, ka Izraela nopietni diskutēs ar starptautisko sabiedrību par um, risinājumu Palestīnas problēmai, ja nerodam veidus, kā izdarīt spiedienu uz Izraelu, lai viņi iet šādā virzienā. Kolēģi, nu, Gribētu tikai teikt, ja patiešām vēlamies rast risinājumu problēmai, mums ir jābūt nopietniem. Vai Izrēlai nav kodolieroču? Nu, par to arī neviens nerunā. Nu, visi, kas pirmie nostāsies rindā, tiem izšķiet, ka kodolieroču var būt. Nu, tā vismaz šķiet. Tas šobrīd no manas puses, puses viss, bet es gribētu, lai komisijas pārstāvis mums pastāsta. Uh, vai notiek kaut kādas diskusijas par sankcijām, ko varētu noteikt Izrēlē? Paldies! Liels paldies! Karve, kungs lūdzu. Thank you, President. Mr. Gentilini. Paldies, sir. Uh, mani... None of fear onto the Israeli streets in the form of the cowardly knife attacks that should be condemned by all. The... Man arī satrauc šī vardarbība. Un, uh, Pirmajā uh, kvarteta paziņojumā septembrī tika atzīts, ka Izraela ir atvieglojusi noteikumus un ka tik tiešām ir priekšnosacījumi progresam un uh, palestīnieši tika aicināti pārtraukt savu neīpaši nodrīgo retoriku. Un šajā retorikā ir jāiekļauj tagad Izraels tiesības uh, pastāvēt. Ir dažādi visādas atrunas attiecībā uz Hamas un uh, daudz arī to atbalstu šeit. Tāpat laikā mums atkal saka, ka vajag ignorēt šo, šīs runas, jo tās vairs nav būtisks. Pat uh, ja tās nevar atspēkot. No Palestīnas vēstnieka Indijā ir nākus informācija. Viņš saka, izrēlieši paši sev muļķo, ka mēs atzīsim viņu tiesības pastāvēt. Nebūs eh, neviena palestīnieša, kas piekrīt, ka Izrēla var pastāvēt, un eh, tas ir acīm redzams. Bet tās tiesības pastāvēt ir kaut kas eh, cits, tātad tiesības un pastāvēšana divas atšķirīgas lietas. Vai tas perfekti īsti neattēlo šo dilēmu laikos, kad mēs vēl neesam sasnieguši to, kā tiek vispārēji atzīts tiesības pastāvēt. Kamēr nebūs vienprātības par šiem fundamentāliem punktiem, tad es domāju, ka neradīsies nekāds ilgspējīgs risinājums šai situācijai. Thank you. Poša. Paldies. Thank you, Chair. Uh, welcome, Mr. Rapport. Nākošais runātājs. Poškungs. Paldies, mēs arī piekrītam, ka divu valstu risinājums ir ceļš uz priekšu, jo nevar būt ilgstošs risinājums bez dzīvotspējīgas palestīniešu valsts. Es atbalstu kvarteta centienus at sasniegt galvenos mērķus reģionā. Mans jautājums, kāda ir konkrēta soļa, ko var veikt kvartets savā koordinācijas darbā? Uh, Tam tieši noteikti ir jāiesaistās um, ar uh, Izraels un Palestīnas pusi. Tuvākajās nedēļās mēs zinām, ka Izraela un Palestīna ir uh, dažādas pieejas attiecībā uz starptautisko krīzes risināšanu, un uh, Eiropas Savienības stratēģija vairāk tiek vērsta uz Izraēlu. Cits jautājums saistās ar Eiropas Savienības atvērtību īstenojot kvarteta darbu, iesaistot arābu valstu pārstāvis. Arābu līgas pārstāvi varbūt, ka varēs mīkstināt uh, palestīniešu strikto nostāju attiecībā uz Izrēlu, nu kaut kādas norādes to ir, bet vai jūs domājat, ka tas ir kaut kas vairāk kā tikai tukši vārdu un solījumi šobrīd? Paldies! Paldies, nākošais runātājs. Thank you, Chair. Uh... Mr. Giannattini, can I also thank you for coming? Paldies, es arī gribu pateikties jums, uh, saka Hāna kungs. Paldies, Džentlīni kungam. Jautājums ir ļoti sarežģīts un uh, tam ir ļoti gara priekšvēsture. Un katru reizi mēs dzirdam, kad notiek debats, tad skan dažādi argumenti no abām pusēm. Bet ja mēs uz brīdi atkāpjamies no šīs situācijas un skatāmies uz to kopumā, tad divas lietas kļūst ļoti skaidrs. Pirmā. Zaudējums galvenokārt cieši Palestīnas puse. Protams, ir arī zaudējumi Izraels pusē, bet skatīsimies, pastīsimies vēsturē. Tad eh, tas ir skaidredzams. Un tālāk runāt par šo teritoriju, kad sākās strīds, tad tā bija Izrēla, kurai bija apmēram 35% zemes un 65% bija Palestīnai. Un tagad, ja jūs skatāties uz realitātu uz vietas, tātad šī proporcija ir apgriezta. Tagad Izrēlai šobrīd ir apmēram 65% teritorijas un palestīniešiem ir apmēram 35%. Un turpinās šīs nelegālās uh, apmetnes, un tas, jāsaka, biedē starptautisko kopienu, ka šis divu valstu risinājums un šī ideja jau principā vieda bojā mūsu acu priekšā. Tātad jautājums gal galā ir sekojošs. Ko mēs varam darīt, lai pārtraukt šīs uh, nelegālās uh, apmetnes, kas principā iznīcina šo divu valstu risinājumu. Un otra lieta Ko mēs varam darīt, lai dotu kādu cerību palestīniešu pusē, jo, ja mēs eh, skatāmies, cik daudz ciešana viņiem ir, tad viņi ir tie, kas vienmēr saņēmuši, tā teikt, sliktāko risinājumu. Tagad skatoties visu šo bēgļu, bēgļu jautājumu. Eh, es satiku palestīniešu ģimeni eh, vienā no bēgļu nometnēm, kurā, un šai ģimenei bija trīs paudzes šai nometnē, un uh, sāpīgākais ir tas, ka šajā vienā teltī dzīvoja trīs uh, paudzes jaundzimis uh, bērniņš. Un uh, šī bērniņa māte bija dzimusi kādā citā bēgļu nometnē, un trešā paudze tā tad tā bija dzimusi atkal citā bēgļu nometnē. Tā tad vai tas nav traģiski? Uh, Mums tāpēc varbūt ir jādod šī cerība palestīniešiem, ka mēs kaut kad tomēr nonāksim pie reāla risinājuma. Un bēdējais jautājums, varbūt jūs varēsiet uz to atbildēt, kad mēs eh, redzēsim, saņemsim Eiropas Savienības eh, vadlīnijas attiecībā uz apmetnēm. Papadakis. Papadakis kungs. Κύριε Τζεντιλίνη, ε, η τοποθέτησή σας ήταν στη γραμμή. Paldies, Džentilīnī, jums, kungs, jums par jūsu sākotnējo uzrunu. Tā ir pilnīgi saskaņā ar to, ko Eiropas Savienība vienmēr ir teikusi. Mums ir jāroka, jārīkojas konsekventi, eh, cenšoties samazināt eh, palestīniešu problēmu un jūsu centienos, eh, centien, jūs centieni tajā virzienā, lai noslēptu šo te. Uh, nelegālo apmetņu jautājumu. Jūs cenšaties it kā samazināt šo problēmu, jūs patiesībā turpināt līdzinējo taktiku un līdzinējo praksi. Gal galā bende eh, tiek nostādīts līdzās upurim un viņi tiek padarīti par vienlīdzīgiem, jo ir runa par tautu, kas cīnās pret okupācijas jūgu, ir runa par eh, to, ka politiskie ieslodzītie tiek apsūdzēti terorismā, viņi tiek uzskatīti par teroristiem un gal galā tiek īstenots militārās un ekonomiskās attiecības ar Izrēlu. Eh, milzīga atbildība gulstas eh, uz eh, daudzu valstu pleciem un galu galā Šobrīd tiek uzsākt jaunu uzbrukumu palestīniešiem. Mēs te nerunājam tik daudz par okupāciju. Mēs runājam par to, ka slepkavas tiek eh, nostādīti eh, līdzās upuriem un viss tiek padarīt par vienlīdzīgi. Mēs vēlētos ilgspējīgu palestīniešu valstu līdzās Izraēlas valstī. Paldies, tagad vārds Ventilīnī kungam, lai atbildētu. Liels paldies! Vienmēr ir ļoti vērtīgi tikties ar jums un eh, dzirdēt jūsu viedokļus un nostājas. Centīšos eh, atbildēt uz eh, jūsu jautājumiem un arī interesantajiem komentāriem, kas izskanēja. Centīšos to paveikt pēc iespējas īsākā laikā. Pirmo jautājumu uzdeva Alija Marīkons, kas starpā kā pamatus zāli, bet es varu teikt, ka es pilnībā piekrītu viņas teiktajam. Uh, par šo pieņemamo risinājumu. Es domāju, ka tas ir komentārs vietā, ja mēs paraugamies uz reģionu. Tad tajā ir tik daudz neatrisinātu jautājumu, tik daudz uh, izaicinājumu, ja mēs paraugamies uz šo izrēliešu un palestīniešu miera procesu. Risinājums jau tur ir redzams, daudz to arī pieminēja. Risinājums ir divu uh, valstu risinājums, un es domāju, ka mēs visi zinām, uz ko mums ir jātiecas. Un mums nav nepieciešams nemaz tik daudz, lai nonāktu pie šī risinājuma. Tas tik tiešām ir iespējams. Havita kungs arī pieminēja vairākus svarīgus punktus par um, šo te jautājumu, ka nav runa par uh, boikotu, runa ir par jaunas likumdošanas īstenošanu un uh, Patiesībā runa ir par to, kas nav jāveido nekas jauns, mums ir tikai jāīsteno tas, par ko esam vienojušies. Tālāk jāsaka, ka Eiropas Savienības politika ir tāda, kāda tā ir, un es to ievēroju. Es uh, nevedu sarunas ar Hamas. Uh, Bet, protams, šis jautājums par samierināšanos ir jautājums, mm, par kuru es runāju ikreiz, kad tiekos ar palestīniešu pašpārvaldes pārstāvjiem, kad viesojos Ramallā. Es redzu, ka ir zināma apņemšanās kaut ko darīt, bet būtu jādara kas vairāk, lai palestīniešu eh, pašpārvalde varētu nodrošināt savu klātbūtni gazas sektorā, un varbūt šie robežu čērsošanas punkti ir sākums visam. Belder kungs atsaucās uz to, vai daži no līderiem nav noguruši. Es domāju, ka visiem līderiem ir jāuzņem savu vadošā loma visiem Jo kāds tad ir risinājums? Daudzi no jums jau to pieminēja. Eiropas Savienībā ir pilnīgi skaidrs, kāds ir risinājums. Mēs runājam par divi, divām valstīm 67. gada robežās. Zakuravskons pieminēja svarīgu punktu Es cenšos pateikt, ka mums ir nepieciešams uh, politiskais process, lai varētu izbeigt visu šo vardarbību, ko esam redzējuši uz vietas. Es cenšos arī pateikt, ka tas, ko mēs mēģinām darīt, mēs šobrīd uh, mēģinām noskaidrot, vai ir politiskā griba pabeigt šo vardarbību ar politiskiem līdzekļiem. Uh, Es redzu visu to pašu, ko jūs redzat uz vietas. Ja mēs vēlamies palīdzēt, ja mēs vēlamies, lai mūsu palīdzība kaut ko dot, tad mums ir jācenšas uh, iedrošināt līderus uzņemties savu vadošo lomu, lai viņi spērtu drosmīgus soļus uh, risinājumu virzienā. Es pieminēju, uh, par ko mēs runājam kvartetā, runājot par konkrētiem pasākumiem, kas jāīsteno uz vietas un kas ir saskaņā ar iepriekšējo vienošanos. Tātad mums ir nepieciešams. Uh, uh, pēc iespējas vairāk pilnvaru uzticēt palestīniešiem, lai viņi pārņem šīs pilnvaras no Izraēlas drošības spēkiem. Arī Smitkungs atcaucās uz samierināšanos. Tas ir ļoti svarīgs aspekts. To es allašu pieminu. Viņš arī uh, minēja par šo reģionālo aspektu, pie tā mēs strādājam, redzēsim, kā tas ietekmēs visu šo procesu. Es domāju, ka tagad mums ir jākoncentrējas uz to, ko varam padarīt, lai bērnu. Mēs ceram. Es ceru, ka mums izdosies pavirzīt šo procesu uz priekšu, uz vietas, kas taldokungs runāja par par līderības lomu šobrīd un par iespējām, kādas mums ir. Es domāju, ka ir absolūti nepieciešams balstīties to, kas ir jau pieejams un rast labāko risinājumu. Persijas jūras līdz valstu loma, reģionālu partneru loma ir ļoti nozīmīga. Un ir skaidrs, ka Ēģiptei ļoti svarīga loma attiecībā uz gazas sektoru, Ēģiptei arī, arī un Saudarābijai, jo Saudarābija ir tā, kas uzsāka Arābu miera procesu. Es domāju, ka mums ir jāpatur prātā šis izējas punkts. Ir ļoti svarīgi organizēt debats par šo mieru procesu. Tātad es jūs informēju par to, ko Eiropas Savienība ir darījusi līdz šim, ko mēs esam centušies paveikt un panākt. Un tik tālu, nu, mēs esam nonākuši kopā ar kvarteta partneriem. Uh, again, I think uh, Mr. Shriver uh, raised issue. Šīfer kungs pieminēja jautājumu uz kuras arī daļai atbildēja. Vai šis divu valstu risinājums ir labākais? Jā, atbildi. Manuprāt, tas ir labākais risinājums. Un tas, ko jūs redzat šeit uz vietas, vardarbība. Ir turmāks pierādījums tam, ka mums ir jāvirzās divu valstu risinājumu virzienā. Eiropas Savienība skaidri to saprot, un mēs cenšamies to padarīt par realitāti uz vietas. Van Orden kungs runāja par Netanjahu teikto, vai mēs izmantojam savu uh, eh, sviru. Es domāju, ka mums ir ļoti svarīgi izmantot visas iespējas un ar abām pusēm. Tas ir pilnīgi skaidrs. Uh, tas, ko mēs pieprasām no abām pusēm, lai eh, tās būtu par labu divu valstu risinājumam, lai tas tik tiešām eh, praksē arī tiktu parādīts. Mums ir visiem visos veidos jācenšas atbalstīt to. Es domāju, ka mūsu balss tiek sadzirdēta, ka mums ir loma. Eiropas Savienībai ir politiskā iespēja nodrošināt to, kā abas puses pieslēdz šim procesam. Vai Izrēlētāja ir ieinteresēta? Jau atkal jāsaka, es negrasos ieslīgt šajā polemikā. Mēs cenšamies veicināt procesu virzību. Tikai tā mēs varam ko mainīt. Un Kabram kungs arī to pieminēja vai Izrēlē ir tiesības pastāvēt. Jau atkal, Arābu miera iniciatīva ir ļoti svarīga iniciatīva, un eh, tā norāda arī uz to, kāda ir vispārējā gaisotne reģionā. Tā ir lieliski iespēja, ko mēs varam izmantot, lai veicinātu procesu. Poškungs pieminēja konkrētos soļus. Jā, nu, es nedomāju, ka būtu liederīgi tad, tagad uzskaitīt visu šo sarakstu, visu šos pasākums, kas ir, mm, kas ir Oslo procesā, eh, pielikumos un tā tālāk un tā joprojām. Mēs gluži vienkārši cenšamies piešķirt vairāk pilnvaru palestīnošiem. Uh, Jordānas upes rietumkrastā. Runa ir par eh, soļiem, kas varētu būt ekonomiski, bet arī infrastruktūras jomā, eh, drošības jomā, paturot prātā abu pušu vajadzības. Un jāsaka, turpinot šo procesu, ja izdosies panākt progresu, mēs varam nākt klajā ar jauniem pasākumiem, arī reģionu pārstāvi var nākt klajā ar uh, eh, citu arābu miera procesu. Uh, Nu, jau atkal jāsaka, es cenšos saprast, kādā veidā mēs varam palīdzēt uz vietas. Mēs gluži vienkārši vēlamies palīdzēt. Mums ir jāsaprot, kāda ir mūsu nākotnes vīzija. Un es domāju, ka ar to. Ah, vēl pēdējais runātājs Papadakis kungs. Eiropas Savienībai ir nostāja, tā ir pavisam skaidri, jūs to atsaucāties, divu valstu risinājums, atgriešanās pie 67. gada robežām. Nevēlos neko slēpt. Es domāju, ka te mums ir ļoti daudz sakāmā un Eiropas Savienībai ļoti daudz sakāmā. Paldies! Liels paldies par uzmanību! Grazie, grazie. Paldies par uh, jūsu atbildēm, par diskusiju. Noteikti mums vēl būs iespējas aplūkot šos jautājumus. Šķiet, ka varam turpināt darbu. Un pārējām pie mūsu nākošā darba kārtības jautājuma. Vienam ir klītis, saka priekšsēdētājs. uh, the passing uh, away of a major statesman Helmut Schmidt. Helmuta Šmita aiziešana um, aizsaulē. Jūs teicāt, ka viņš ir bijis uh, centrālā figūra Eiropas Savienības uh, veidošanā un Eiropas Savienības uh, vadīšanā. Varbūt mums vajadzētu ievērot klusuma minūti, godinot Uh, kanclera Šmita piemiņu. Viņš bija tik uh, liela personība. Es nāku no Grieķijas parlamenta. Nezinu, kāds šeit ir protokols, bet es domāju, ka būtu uh, ļoti būtiski izteikt uh, cieņu um, tik uh, svarīgam valsts vīram. The session to, uh, to the proxy wars in the EU neighborhood like say... Tātad mūsu nākošais uh, darba kārtības jautājums. Gruzijas parlamenta pārstāvis arī šeit klāt. Mēs cenšam viņu un viņa kolēģus. Paldies, ka esat ieradušies. Un es sekošu savu grieķu kolēģa ieteikumam. Un gribētu jūs uh, lūgt uh, ieturēt klusumu minūti un katrs pie sevis padomāsim par Helmutu Šmitu, godinot viņu piemiņu. Wir kommen jetzt zu dem nächsten Tages. Tagad pievērsīsimies nākamajam punktam uh, mūsu darba kārtībā. Stāpnieku kari Eiropas Savienības kaimiņu valstīs. Tas ir jautājums, par kur mēs sākotnēji sākām runāt jau šorīt, kad te bija ieradušies kolēģi no Rietumu Balkānu valstīm. Tagad mēs turpināsim uh, sarunu ar ekspertiem un jo īpaši saistībā ar tuvajiem austrumiem. Es šorīt savu nostāju šajā jautājumā esmu izklāstījis, tāpēc es nevēlos to tagad vēlreiz atkārtot, vēlos atvēlēt pietiekami daudz laika diskusijām. Es redzu, ka eh, pana diskusijas dalībnieki vēl nav ieradušies pilnā sastāvā. Dažus redzu. Is, is it bathroom? Well, it happens from time to time. So, I think we can start. Labi, tad es domāju, mēs varam sākt. Kas pirmais brauc, tas pirmais man, pirmie, kas ieradušies, es redzu, uh, Kamija Pekastaņa ir ieradusies, viņa ir arī pirmā runātāja sarakstā. Um, viņa ir uh, John Hopkins uh, skolas no starptautiskajām uh, studijām Vašingtonā pārstāv. Es vēlētos aicināt jūs nākt klajā ar savu uzstāšanos sākotnēji desmit minūtes. Lūdzu, jums vārds. Thank you for the invitation. It's... Sorry. <clears throat> the first topic is the proxy war. It's uh, Pirmā tēma tā tad ir uh, starpnieku kari kā tāda, nekā jauna nav. Starpnieku kari tikpat veci kā karš, kā piemēram Amerikas revolūcija sākās kā starpnieku kars ar uh, frančiem, kas atriebās frančiem un angļiem. Tā tad runājot par šiem starpnieku kariem. Jā, Broka kungs saka, nebija par to domājis tādā veidā, bet interesanti. Iegulums ir tāds, ka Eh, nenoliedzami pastāv tāds kā filtrs starp abām pusēm, kas karo, un tas ļauj izvairīties no eskalācijas. Augstais karš te ir labs piemērs, kas eh, ir principā starpnieku karš. Un eh, lielvars negrib, negribēja konfrontēties, jo tad rastos kodolu kara eskalācijas iespējas. Un uh, arī dekolonizācijas eh, ietvaros pēc 45. gada bija daudz šādi kāri. Otrais eh, ieguvums no šādiem eh, starpnieku kariem ir izmaksu optimizācija, mazākas izmaksas, kur liela, teiksim, ārēji vara izmanto starpnieku ar zemām izmaksām, ja vēlas kontrolēt kādu noderīgu strateģisku teritoriju, piemēram, varbūt tur ir dabas resursi vai tur varbūt ir kāds navigācijas ceļš, un viņi grib kontrolēt to, bet tas ir pārāk dārgi, tātad to veic ar šādu starpnieku palīdzību. Trešais tips un trešais ieguvums no šiem starpnieku kariem ir starpnieku, tā teikt, slas, slasts, kā es to saucu, izveidojas tāds asimetrisks starpnieku kars. Tātad šeit ir asimetriska izmaksa regulāriem spēkiem pret neregulāriem. Tātad izmaksu uh, proporcija var būt 1 pret 100 vai 1 pret 1000 vai pat vēl vairāk, un tas ļauj fiskāli monetārā ziņā tā kā nosiņot šo pretinieku un uh, izmantot neregulārus spēkus. Piemērs ir uh, Amerikas karš Vietnamā, uh, savienot Padomu Savienību Vietnamā, un tāpat arī 2003. un 2011. 12. gads Afgāņu, Afgāņu konflikts. Šis starpniek, karas lasts ir, tā teikt, iesaistīt pretinieku konfliktā un uzturēt viņu iesaistīšanos šajā uh, konkrētajā frontē, tā lai šis konflikts var eh, ilgt pietiekami ilgi un lai izmaksu ziņā tas būtu šim, uh, šai otrai pusē neizdevīgi. Tālāk. Sīrija un Irāka, piemēram, uh, šīs valstis kā nācija valsts sagruv, sagruvušas, mēs vairāk, vairāk šeit runājam tagad par reģionu nekā par valstīm. Runāšu vairāk par reģionāliem spēlētājiem un ne tik daudz par starpniekiem. Un par lielvarām runāšu vēlāk. Ir dažāda veida iesaistība šiem reģionāliem spēlētājiem. Daži ļoti pasīvi, piemēram, Izraela un Jordānija, tās ir ārkārtīgi uzmanīgas, neko principā nedara, tikai tā teikt sēž uz uh, robežām un skatās. Uh, Bet tas ir jāpaturprātā. Tātad šo valstu pozīcija aktīvāks, piemēram, Turcija, kas ļoti skaļa un deklaratīva pēc rakstura un uh, iesaistījusies bēgļu situācijā, arī atbalsta starpniekus uh, Sīrijā, bet Turcijai kā tādai ir maz uh, spēka kaut ko reāli veikt uz vietas. Vairāk iesaistīts kā Saudarābija un, un tās uh, uh, satelīta valstis, Katāra un citas. Uh, tās ir daudz vairāk iesaistītas e, šo starpnieku vervēšanai, bet vēl viena reģionāla vāra - Irāna, e, tās e, satelīta un Hezbollah spēki, arī Krievija šeit jāpieskaita. Irāna ir ilgi sadarbojusies ar Hezbollah un Asad režīmu, tas jau viss sākās pirms revolūcijas 80. gados, un uh, Eh, reāli tas ir novedis pie tā, ka Irāna eh, regulāri eh, izmanto spēkus Sīrijā. Tas Sauda Arābijai un satelītiem ir, satelīt valstīm ir ļāvis veikt šo starpnieku kāru, un viņiem bija cerība, tātad tīri fiskālās ziņā novājināt Irānu, bet Irāna ir manevrējusi Saudarābiju otrā frontē Jemenā un ļoti skaidrs tāds pretējs uh, process noticis uh, Sīrijā, cīnoties pret Saudarābijas uh, starpniekiem. Un tā tad tā notiek šī spēle, kur abas puses liek spiedienu vienu uz otru un tā teikt mēģina izraisīt bankrotu. Uh, Šis standoff notiek konkrētā kontekstā. Fiskāli abas puses, gan Irāna, gan uh, Sīrija, ir uh, tādas trauslas, un tajās ir ļoti liels politisks risks arī fiskāla iemeslu pēc, uh, kā jau tas ir ārvalstu karu gadījumos, kad ir maz ieņēmumu, jo mm, kara dēļ. Stand-up. Uh, arī raksturīgs eh, tam, par ko ASV vienojās ar Irānu. Un uh, uz Saudarābijas rēķina tika risināta šī situācija. Un te es nonāku pie ASV un tās politika attiecībā uz eh, Levantu. Pirmajos gados nevienam īpaši nebija nekāda daļa gar šo politiku, bet šī politika arī bija principā tad diezgan nekonsekventa, eh, par to tika eh, vainots eh, prezidents Obama un Kondalīz Raisa. Prezidents pats, viņam, viņam rūp pārējā politika, protams, un rezultāti te ir trīs. Tātad viens ir politika tāda nedarīt neko muļķīgu, otrām kārtām. Uh, tātad eh, vērst uzmanību uz kodolieročiem reģionā un trešais darīt visu iespējamo, lai izvairītos no teroristu uzbrukumiem vai no ASV teritorijā vai pret ASV interesēm. Un šis bailes no terorisma ir likušas ASV fokalizēties uz eh, ISIS spēkiem, tātad ir tāda kā apsēstība radusies, kas savukārt ir eh, izspēlēts Irānas un Asad režīma rokās. Uh, Tam ir liela ietekme bijusi eh, reģionāli. Tā tad ir vienošanās par ķīmiskiem eh, un atomu ieročiem. Tas atkal ir Irānas un Asad režīmam bijis eh, kā guvums. Tātad šī politika nedarīt kaut ko muļķīgu. Nu, varbūt par to daudz neizteikšos. Tas ir novedis pie ļoti pretrunīgas politikas. ASV likus sviedienu uz Izrēlu, Savienotajām valstīm nav notikuši liels izmaiņas, ir iesaistīta Irāna, un tas nozīmē, ka Irāna vairs nav tāds ASV draugs, kā bija agrāk. Nu, tā tad tāda ir šī platforma. Nav neviena valsts reģionā, kas ir vai, nu, tā teikt, ļoti mm, uzticīga ASV, tās politikas īstenošana. ASV ir sav, savukārt starpnieks Sīrijā. Uh, Um, viņa programmas ietvarē, bet uh, šie amerikāņu starpnieki, viņiem arī tāds ierobežots uh, skatījums ir. Viņi nevar, nedara neko, kas varētu risināt šo konfliktu, vairāk tie grauj vietējo situāciju un nav viņiem nekādu plānu uz nākotnu. Nu, tā es nonāku pie savu ceturtā noslēdzošā punkta, tās ir politiskās rekomendācijas. Tātad trīs uh, lietas. Pirmām kārtām politiskā un fiskālā uh, puse. Uh, Es runāju šeit par Eiropas Savienību ASV, tā tad ir notikusi finanšu krīze un ir liela apetīte, tā teikt, no šīm lielvarām nedarīt neko drastisku, lai mainītu notiek, not, notikumus. Nākamais punkts. Un pat ja būtu šāda politika, tad būtu ļoti grūti kontrolēt reģionu, eh, rezultātu, jo reģions ir pārāk eh, tā teikt, nestabils, eh, ir eh, jābūt ļoti elastīgam, ātri pielāgojušamies, lai varētu, tā teikt, virzīties līdz tam, kā notiek izmaiņas reģionā. Un pēdējais punkts manās rekomendācijās ir eh, saglabāt tādu ļoti atvērtu prātu. Es domāju, ka Sīrija, Irāka, kā atsaucas punkts ir zudis, Varbūt ir laiks atteikties no šī vecā atsaucas eh, perioda, kad tika parakstīts eh, mieru līgums un jādomā par Levantu, par tā politisko struktūru, jo lietas mainīsies, ja Izrēla un Jordānija mainīs savu situāciju nostāju, vai arī Jordānija sāks radīt kaut kādas politiskas grūtības, un tad mm, varētu rasties iespēja pilnībā pārstruktūrēt šo reģionu, kas varētu beidzot arī nest arī tajā stabilitāti. Uh, Liels paldies! Tagad vēlos dot uh, vārdu doktorai Katrīnai Valčikai. Viņa ir starptautisko pētījumu um, eksperte Grīvijas centrā, um, Eiropas un Eirāzijas uh, studiju centrā Birmingemas universitātē. Nu, pat tika informēts, ka Lūkas kungs nevarēs piedalīties diskusijās, jo Helmuta uh, Eh, Šmita nāves dēļ viņam ir jāizpilda savus pienākumus kā redaktoram. Tagad vārds jums. Thank you very much. Eh, thank you for this excellent introduction, which Paldies, liels paldies par šo ievadu, kas, protams, manu dzīvi padara vieglāku. Ja mēs domājam par Krievijas pieeju attiecībā uz starpnieku uh, kariem šajos tuvajos uh, tuvajās ārzemēs, to varētu uh, kvalificēt kā zemu izmaksu stratēģiju. De facto situācija ir kļūst daudz sarežģītāka, norādot, ka jebkāda veida starp, eh, starpnieku karš ir saistīts ar riskiem, kas šobrīd lieliski parādās Ukrainā. Bet eh, sāksim ar vispārēju pārskatu. Krievija ir izmantojusi divreiz militāro spēkus Krimā un arī Donbass austrumos, tad austrum Ukrainā. Un šie uh, fakti patiesībā tika. Um, sajaukt kopā, bet tiem bija divi dažādi mēķi. Krimai ir vairāk elementi. Vispirms runa ir par sodīšanu, bet patiesībā runa ir par to, ka ir jākoriģē vēsturiskā kļūda. Un te tiek izmantotas vairākas metodas, un eh, šis ir lielisks piemērs tā dēvētajam hibrīd karam, jo runa ir par gan atvērtām, gan slēptām operācijām, kas ir tik precīzi kalibrētas, ka ir iespējams šķērsot um, parastās militārās atbildes reakcijas robežas. Uh, Tādējādi Krim tiek uzskatīt no Krievijas puses kā veiksmes stāsts, bet Donbass situācija ir daudz sarežģītāka. Un uh, to var salīdzināt ar citiem iesaldātajiem konfliktiem bijušajā mm, PSRS teritorijā. Atšķirība mērķos un arī laikā, kad ties tiek īstenots, ir ļoti svarīgi, jo visi eh, šie iesādātie konflikti notika tūdaļ pēc eh, PSRS sabrukšanas, un eh, tiem bija ļoti uh, svarīgs etniskais komponents, kas patiesībā pietrūks Donbasā. Šis konflikts Donbassā notiek vairāk nekā 20 gadus pēc PSRS sabrukuma, un eh, šis eh, starpnieku karš tiek attēlots kā eh, pilsoņu, pilsoņu karš, un gal galā tas ir nodīvis pie divām republikām. Šīs te tautas republikas ir PSRS mantojums, un militārā vara tiek izmantot ļoti ierobežotā veidā, patiesībā, lai pārliecināti, tā ir kā bruņota pārliecināšana, lai uh, panāktu to, ka attiecīgā valsts rīkojas saskaņā ar šīs vadošās varas vēlmēm. Tātad militārā uh, komponenta tiek izmanto tikai, lai sasniegtu politiskos mērķus, Un mērķi, manuprāt, ir bezprecedenta, vismaz, ja mēs paraugamies uz bijušo PSRS teritoriju. Runa ir par to, ka daļa no Ukrainas teritorijas tiek nošķelta no valsts un tā tiek inkorporēta uh, citos politiskajos terminos, kas patiesībā de facto rada tādu kā uh, Krievijas protektorātu, jeb anklāvu. Uh, un Tas ir ļoti ambiciozs, bet arī e, ļoti riskants politiskais mērķis. Kāpēc šāds mērķis? Manuprāt, e, mērķis ir izveidot jaunu veidu atkarības starp Ukrainu un Krieviju. Līdzinējās atkarības, e, kas ir mantotas jau no PSRS, nav kalpojuši savam mērķim, tātad enerģētikas jomā, um, tad Krievija nav eh, spējusi eh, to saglabāt, šo te ietekmi tuvajās ārzemēs. Tāpēc ir politisks mērķis eh, it kā pārrakstīt robežu, pārskatīt um, Ukrainas valsts robežas. Bet tas ir izdevies tikai ierobežot apmērā, jo Ukraina patiesībā nav reaģējusi tā, kā Krievija to vēlētos uz šo Krievijas militāro spēku izvietošanu. Un tas, kas šobrīd notiek Ukrainā, ir eskalācija, eskalācija kurā notiek pārēj no hibrīda kāra, kurā uh, ir paļaušanās uz vietējiem algotņiem, uz ierobežotu eh, kara darbību, kur tiek izvartu, izmantota regulārmija, bet tikai ierobežotos apmēros un ierobežotā laikā. Un tas viss tikai tāpēc, lai uzturētu tādu kā ilūziju par pilsoņu kāru. Daudzi uzskata, ka tas ir tikai eh, Krievijas sabiedrībā, jo tā gluži vienkārši neatbalstīt pārlieku liels izdevums šīs karadarbības rezultātā. Ja mēs paraugamies uz Sīriju, tad situācija ir citāda. Tas ir tikai tāpēc, lai pārliecinātu Ukrainu, ka tas ir pilsoniskais karš un ka Ukrainai ir jāpārskata teritorijā struktūra, lai iekļaut Donbas citādos, eh, citādā veidā. Bet starptautiskā mērogā tas ļauj arī Krievijai, um, nu, noraidīt eh, jebkādas bāmas par intervenciju, un Krievija eh, darbojas kā tāds eh, miera starpnieks. Jo stratēģijā Krievija balstās uz ierobežotiem līdzekļiem, tāpēc mm, Ukrainai ir jādarbojas saskaņā ar politisko pieprasījumu, un šis ir ļoti ambiciozs, bet arī ļoti riskants plāns. Kāpēc tas ir riskanti? Tāpēc, ka militāro spēku izmantošana automā, automātiski um, padara par likumīgu šādu iejaukšanos, tātad līdz ar to ir nepieciešams vairāk līdzekļu, un to mēs redzējām pēc Mīnskas vienošanās, arī uh, pirms otrās Mīnskas vienošanās. Uh, kas tad notiek šobrīd? Kāda ir situācija Ukrainā? Ir zinām veida pretošanās kustība, bet es neesmu satikusi nevienu Ukrainas pārstāvi, uh, kurš uh, ar prieku īstenot Minskas divu nolīgumu noteikumus. Un mēs esam nonākuši tādā kā strupceļā. Minskas vienošanās ir ārkārtīgi interesanta vienošanās. Ja mēs paraugamies uz starptautisko praksi, tad parasti mums ir uguns pārtraukšanas vienošanās, kurai seko detalizētāks uh, politisks vienošanās nolīgums, bet Minska 1 un Minska 2 mm, patiesībā apvieno šos abus procesus vienā sasaistot militārā spēka izmantošanu un politisko risinājumu kā tādu. Līdz šim Donbass konflikts um, tā mērķis nav bijis pievienot šo teritoriju, mērķis nav bijis arī iesaldēt šo konfliktu, bet runa ir par to, ka tiek pārskatīta Ukrainas konstitucionālā struktūra kā tāda. Bet tagad šis process ir kājis jau ilgāk nekā gadu, un mēs pavisam droši varam teikt, ka uh, Um, kārdarbība ir um, salīdzinoši uh, nedārga, un to mēs redzam arī Donbasā. Proti šī uh, tā dēvētā okupētā teritorija, to nav nemaz tik viegli uzturēt. 2,5 uh, miljonu mm, iedzīvotāji joprojām 2,5 miljoni joprojām dzīvo tur, lielākā daļa ir pensionāri, bet mēs zinām arī, ka um, sabiedriskie pakalpojumi tiek sniegti un ceļi tiek atjaunot vēl ātrāk nekā tad, kad uh, Kievas valdība pārvaldīja šo reģionu. Bet izmaksas palielinās un plašākas krīzes apstākļos uh, nevajadzētu aizmirst par šiem izdevumiem. Vienlaikus ir jāsaprot, cik lielā mērā vara, kas ir iesaistījusies, ir gatava izmantot militāro spēkus vai izaudzīties varbūt mazāk ambiciozu politisko risinājumu, kas varbūt ilgtermiņā nekāpos viņu mērķu sasniegšanai. Nu, kas ir svarīgi Ukrainas gadījumā, bet arī raugā, raugoties plašāk uz bijušo PSRS teritoriju, līdz pagājušajam gadam mēs uzskatījām, ka ir uh, pilnīgi nošķirt, nu var teikt, ka Krievijai ir divi veidi ārpolitikas. Viena ir tādā vērtējiem tuvajām ārzemēm un viss pārējais pārējai pasaulē. Tātad bija divas atsevišķas politikas. Tās eh, šobrīd ir apvienotas vienā, kas tiek izmantot eh, stratēģiski. To, līdz ar to ir grūtāk paredzēt, bet eh, šis process ir interesantāks, un tas, ko mēs šobrīd redzam Ukrainā, salīdzinot ar iepriekšējo notikumu attīstību bijušajā PSRS teritorijā, runa ir par jaunu Krievijas militāro domāšanu, kas apkopo parastos militāros instrumentus, jo runa ir par uh, uh, reāliem tankiem un reālu militāro tehniku, bet uh, ir uh, citāda izpratne par stratēģiju, tāpēc arī ir grūti paredzēt kaut ko tajā visā, un ir grūti saprast, eh, kāda būs taktiskā notikuma attīstība, ja mēs to arī cenšamies sasaistīt ar plašākiem politiskiem mērķiem. Tāpēc mans ierosinājums būtu ne tikai sekot taktiskajai notikuma attīstībai, bet domāt par plašākiem politiskiem mērķiem, kāda ir šai varai, kas ir iesaistīties konfliktā. Tas arī būtu viss no manas puses pagaidām. Paldies! Paldies! Tagad sāksim debats vispirms. Eh, Nemetkungs no Ungārijas. Viņš šķiet nav ieradies, um, arī tur šķiet starpniekarš. Atčabālis kungs lūdzu. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Dargie kolēģi, sākumā ir jābūt pilnīgi skaidrībai, kā nosaucam lietas un lietas jāsauc īstajos vārdos. Mums jāatzīst, ka starpnieki kari mūsu kaimiņu reģionos ir kari, kas vērsti pret mums. Eiropas Savienību un Eiroatlantisko civilizāciju. Ieraugāmies uz Krievijas ārpolitiku. Ļoti viegli varam identificēt Krievijas um, Eiropas darba kārtību tā saucamo. Šajā darba kārtībā sekojošas prioritātes apturēt Eiropas Savienības paplašināšanos un ietekmi iepriekš tātad bijušās Padomju Savienības valstīs. Uh, liekt Eiropas institūcijām uzņemties spēcīgāku lomu, stiprināt Eiropas um, ekonomisko un enerģētikas atkarību no Krievijas, konsolidēt um, Putina atbalstītājus, um, kas ir gan uzņēmēji, gan politiķi, pētnieki, aktīvi, tātad um, aktīvas sabiedriskas personas, veicināt iekšējo Eiropas Savienības sadalīšanos, vainot transatlantiskās saites. Pēdējo nedēļu notikumi skaidri parāda, ka Krievija nevainīsies. Krievijas um, uzbrukumi Sīrijā ir noveduši pie jauna, um, jauniem migrantu plūsmām Eiropā. Esam dzirdējuši arī informāciju par jauno migrācijas arktisko tātad, uh, ceļu caur Norvēģiju, caur Krieviju uz Eiropu, un tiek paustas bažas par aizvien pieaugošo uh, Um, tātad migrantu skaitu, kas čērso Krievijas-Norvēģijas robežu, un tur Krievijas atbalsts ļoti skaidri vērojams. Tie ir tikai daži piemēri, kas ilustrē Krievijas stratēģiju. Ar politiskiem, ekonomikas un citiem pasākumiem, lai mm, laustu mūsu vienotību un apgrūtinātu Eiropas politisko vadoņu darba kārtību jo pienācis brīdis pārskatīt sankcijas. Sankcijas, ko noteikusi Eiropas Savienība pret Kremli, kas uh, nāca pēc uh, uzsāktā kara Ukrainā, ir labs uh, vienotības um, sim, signāls un mēs esam uzvarējuši. Un draudi par jaunām sankcijām ir būtisks faktors, kas apturēja Putinu un uz brītiņu lika viņam apturēt agresiju. Tas nozīmē, ka mums ir jārīkojas Ir jāpieturas pašiem pie saviem noteikumiem, ko esam izstrādājuši, un tiem ir jāsako. Vienalga, vai tā būtu cīņa ar politisko korupciju, caurskatāmības nodrošināšana attiecībā uz mūsu politiskajām partijām, vai arī parādot, ka um, Eiropa tiek, Eiropas ideja, kas ir brīvība, tiek apdraudēta. Hello. I will speak in uh, Romania. Labdien, es teikšos romāņu valodā. Foarte îngrijorat de războiul care mognește. Paldies, priekšsēdētāji. Tas, kas izskanēja par karu Ukrainā, jāsaka, ka Eiropas Savienībai bez NATO nebūtu iespējas pretoties ar šādiem draudiem. Mēs atbalstam strateģisko partnerību ar NATO un uzskatām, ka ģeostrateģiskā vienotība ir ārkārtīgi svarīga. Šobrīd paraugoties uz krīzi tuvajos austrumos, eh, draudus Rumānija, bet arī visai Eiropas Savienībai rada arī iesaldētie konflikti Gruzijā un citviet. vieta. Patiesībā valsts, kuras ir atrodas vissliktākajā situācijā, nu, tieši saistībā ar šiem eh, starpnieku kariem, ir valsts, kas atrodas eh, centrāla un austruma Eiropā, kas atrodas Ukrainas un Krievijas kaimiņos. Mums būtu jārēģē uz šādu um, iebrukumu Ukrainā. Rumānija ir otrā garākā robeža ar Ukrainu, un šobrīd tā joprojām ir ļoti droša robeža. Lielas paldies! Όσες ώρες και να μιλούν οι εισηγητές που... Παπαντάκικος Κούγκς. Referenti ir šo jautājumu pārunājuši un jāsaka, pat ja ļoti ilgi par domājumu par šo jautājumu, tad nav saprotams, kādēļ notiek kari. Uh, imperialistu vēlme kontrolēt tirgu, gāzi, enerģiju un transporta ceļus. Un tā kā mēs šobrīd runājam par starpnieku kariem, te mēs slēpjam to, ka aiz lielajām imperialistu varā, lielvarām ir reģionālie un citi spēki, kam ir pašiem savas intereses. Uh, un viņiem uh, iemesls uzsākt karu ir pilnīgi cits, un jebkurā valstī intereses ir atšķirīgas, ir um, daži spēki, kas uh, konkurē arī savā starpā, un neviens jau neko nedara tāpat viena, ir konkrēts intereses, ko visi mēģina panākt un sasniegt, un tieši tādēļ notiek kari un konkurence. Novēgumā gribētu teikt sekojošo. Izskanēja arī vairākas vēsturiskas atsauces. Jājautā, kāda ir Eiropas, tātad padomju savienības loma un atbalsts, kas tika sniegts Afganistānai. kur īsu brīdi izglītības ministra bija sieviete, kas aizstāvēja arī uh, Uh, cilvēktiesības, kādā veidā tas ir saistīts ar ASV izmantotajām napalma mm, bumbām Vietnamā. Talibānu atbalstīja imperialistu spēki, tādēļ gribu jautāt, kādā veidā tas ir salīdzināms ar esošo situāciju, kad ir pagājuši desmit gadi kopš imperialistu mm, ieiešanas Afganistānā. Mums ir narkotikas, um, nabadzība, iepriekš situācija bija krietnī savādāka. Divas dažādas pasaules un nevaram tās salīdzināt. Paldies! Ačiū, ponė pirmininkė. Liels paldies, priekšsēdētāji kungs. Gribētu papildināt kolēģi teikto. Tas, ko mēs šodien saucam par starpnieku kariem, varētu tikpat labi saukt arī par hibrīdu kariem. Un par to ir pieejama visai plaša literatūra. Man ļoti patīk Somu iniciatīva. Viņi ir veikuši analīzi un izstrādājuši brošūru, kas tika publiskota uh, Helsinkos, tad, kad notika OECD parlamentārā asambleja. Un galvenais secinājums, pie kā nonāca šajā analīzē, bija tāds, ka hibrīdkarī pagā... vēsturē nav nekas jauns. Šie mm, hibrīdkara elementi vienmēr ir bijuši klātesoši, un arī Igaunija varētu būt piemērs varam paraudzīties, kā mēs tikām okupēti 40. gadā, un pēc tam tika pasniegts, ka valsts pati priecīga un piekrīt okupācijai. Arī visi šie, tātad šāda veida karš nav nekas jauns, bet uh, tur ir nepieciešama ļoti augsta līmeņa koordinācija ir nepieciešama koordinācija starp iestādēm, masu mēdījiem un sociālajiem spēlētājiem, un gribētu pievērst jūsu uzmanību arī Mēdīju lomai, mēdīji, kas, um, ko finansē Krievija, kāda ir to loma rietumos. Varam doties uz um, kādu no rietumu valstīm, ieslēgt televizoru um, viesnīcā un tad ļoti skaidrā angļu valodā, Russia Today, piemēram, tagad, kas ir mainījuši nosaukumu, paklausamies, ko stāsta šajā kanālā un tad saprotam, ka mm, pasaulē nekā ļaunāka par ASV nav un ļaunāka par rietumiem arī nekā nav. Un es vienmēr domāju, ja cilvēki klausās šādā smadzeņu uh, skalošanā katru dienu, kas tiek pasniegta um, ļoti skaidrā, skaistā angļu valodā, un, protams, ka šāda smadzeņu skalošana nonesīs pie rezultātiem. Gribētu tikai pievērst jūsu uzmanību tam, ka mums ir jārīkojas visiem kopā, lai izvairītos no tā, ka sabiedrība tiek maldināta. Jo karš ir sācies un um, visi sagatavošanās darbi ir paveikti. Nu, tagad galvenā cīņa ir ar cilvēku prātiem un mēs nedrīkstam zaudēt šajā karā. Paldies! Thank you very much. Now we are... Liels paldies! neskatoties to, ko minēju iepriekš, pie mums ir ieradies Edvards Lukas. Viņš ir redzams ekrānā, viņš atrodas Londonā, Eiropas politikas analīzes centra vadītājs Vašingtonā. Prieks jūs redzēt. Un aicinātu jūs izteikties aptuveni desmit minūtes, lūdzu. Thank you very much. Well, um, First of all, uh, Mr. Brock, Mr. Chairman, it's a pleasure to um, be able to talk to you. Paldies, man ir uh, liels uh, prieks, ka mēs varam organizēt šo video konferenci. Uh, Helmuts Šmits, uh, bijušais Vācijas kanclers, ir nu pat um, uh, aizgājis aizsaulēs, uh, šobrīd uh, rakstu, rakstu par to, un uh, tāpēc es atvainojos par to, ka novēlot jums pievienojos. Nedaudz pastāstīšu par sevi. Es eh, jau darbojos ar šiem jautājumiem vairāk kā 30 gadus. Esmu darbojies pie padomi savienības, padomi impērijas jautājumiem tajos laikos, kad eh, notika daudz dažādas eh, disidentu darbības aiz dzelzs aizskaru, un es joprojām turpinu sekot šīm, šiem Eiropas drošības jautājumiem arī tad, kad cilvēki teica, nu, taču viss ir kārtībā. Uh, Eiropa ir brīva un mums tas vairs nav būtiski. Mani joprojām tas satrauca. Igaunijas prezidents Lenārds Mērī, manuprāt, izteica tādu ļoti iespaidīgu runu 94. gadā Hamburgā, kur viņš brīdināja par eh, briesmām, kāda varētu būt agresija eh, ārvalstīs un arī kā viņš uztvēra Krieviju 90. gados. Tātad šīs problēmas nav jaunas. Tas vienkārši nozīmē, ka mēs nepievērsām varbūt tam uzmanību. Tāpat gribu uzsvērt, ka mums tagad īpaši uzmanību vajadzētu pievērst eh, tiem, kuriem ir bijusi taisnība - latviešiem, lietuviešiem, igauniem, poļiem, čehiem, ukraiņiem un citiem, kas ir izteikuši brīdinājumus tajā laikā, kad eh, rietumi tādā pašapmierinātībā nepievērstam uzmanību, un es domāju, ka viņiem taisnība bija tāda, un arī tagad vajadzētu uzklausīt eh, tās valsts, kas ir vistuvāk Krievijai, un uh, Um, man bija prieks uh, redzēt un uzklausīt, ko lietuviešu kolēģi nu pat teica par uh, šo hibrīdu kāru pieeju, ko piekop Krievija. Uh, iesaldēts hibrīda karš ir ļoti izdevīgs, jo tur ir nolūks, tur ir lielvara, kas cīnās, kas nevēlas tieši būt iesaistīta, un tā izmanto savu starpnieku, lai uh, Uh, radītu tādu uh, netiešu situāciju un lai varētu noliegt uh, konfliktu. Tātad, ja viss iziet labi, tad viņi var būt uzvarētāji, ja aiziet greizi, tad tie nebijām mēs, tie bija šie starpnieki. Un man liekas, ka Grieķijas pārstāvs, kas izteicās arī iepriekš viņš teica, ka te ir runa par imperiālismu un ka valsts to piekopja. Un jā, tā ir. Notiek šie starpnieki kari. Ar pēc, eh, tātad kā augstais karš no Padomju Savienības un Krievijas puses, piemēram, tātad nav tā tikai Krievijai kaut kāda ļoti raksturīga metode. Bet, ja mēs runājam par imperialismu, tad varbūt ir eh, jāapzinās, jā, par imperialismu mēs runājam saistībā trešo pasauli ar Āziju, Āfriku. Uh, bet uh, arī Eiropa ir cietusi no šī imperialismu Krievijas darbības dēļ un uh, joprojām cieš no tā. Tātad, uh, ja jums rūp šie aspekti, tad vajadzētu raudzīties, kas notiek šobrīd Ukrainā un kas varbūt var notikt ar Baltijas valstīm, Poliju. Uh, Mums rietumos reizēm ir ļoti grūti saprast, eh, ko Krievija domā ar šiem starpniekariem, jo mēs domājam kaut kādās kategorijās. Mēs domājam, šis ir, teiksim, policijas jautājums, tas ir slepeno dienestu jautājums, tas ir par enerģētiku, tur ir runa par kaut ko citu, import, eksport, ekonomisks jautājums, vai biznesa eh, lietas, vai kultūra, vai, teiksim, ziņas. Tātad mēs nodalam šīs kategorijas, tās ir skaidri definētas, un mums ir profesionālā ētika, mums ir institucionālās barjeras. Tādā veidā darbojas mūsu sabiedrība, un uh, jā, mēs ticam tam, ka mēs nodalam šīs pilnvaras, bet mums ir pretinieks, kuram nav šāds um, varas sadalījums, nodalījums, kur draudz var saistīties, teiksim, ar propagandu no rīta, un varbūt tā jau būs uh, slepnā informācija pēcpusdienā un varbūt energo jautājums uh, vakarā un pa nakti viss mainās un no rīta jau atkal tas ir kaut kas pilnīgi cits. Es uh, izmantoju šādu teikumu, um, izteicienu kā, um, teiksim, kombinētais drauds no Krievijas puses, piemēram. Tātad tur var būt uh, pilnīgi viss, sākot no kaut kādas ļoti īpašas uh, speciālo vienību darbības vai uh, vienkāršas propagandas, kas izplatās uh, interneta vietnēs. Un, uh, bet viss principā iet, uh, nu, tā teikt, vienā virzienā. Un uh, mums ir ārkārtīgi grūti to izprast. Mēs domājam, jā, tas varbūt ir kaut kāds energoregulātoru jautājums, varbūt tas ir propagandas jautājums, tātad kamēr to ir jādarbojas. Uh, Un tāpēc es domāju, Krievijai ir eh, bijusi veiksmīga šī darbība, un tāds ir mans pirmais vēstījums, ka Krievija uzvar šajā karā līdz šim. Mēs esam bijuši ļoti lēni, mēs esam vēlu modušies, sapratuši lietu būtību daudzus gadus. Mēs vienkārši noliedzām, ka kaut kas nav īsti kārtībā. Un Krievija ir eh, ļoti būtisks soļus spērus priekš. Tā ir eh, ienesus netīrs līdzekļus politikā, tā ir uh, radījusi ekonomiskās atkarības, tā ir milzīgi palielinājusi savas militārās spējas. Es 90. gados uh, biju Krievijā, un militārie spēki Krievijā bija, nu, tā kā nedaudz, nu, tā kā joks, uh, kā viņi varētu mūs apdraudēt, bet pēdējo 15 gadu laikā viņi ir modernizējuši militāro sfēru, Mēs redzam Sīrijā, kādas ir viņa konvenciālo ieroču kapacitātes, eh, tiek no Kaspijas jūras eh, izšauts raķets, eh, kas sasniedz Sīriju, kas ir ļoti iespaidīgi. Viņiem ir aizsardzības raķetes, viņiem ir elektroniskie izlūk un slepenie dienesti, tātad viņiem, nu, ir tiešām spēki, kas rada mums paties galvas sāpes. Un arī propagandas frontē Krievija vietas priekš pirms 15 gadiem tas, ka mums varētu būt kādas problēmas ar Krievijas propagandu, tas būtu joks vienkārši. Mēs bijām pilnīgi pārliecināti 91. gadā, ka uh, brīvi masu mēdīji mums ir palīdzējuši uzvarēt karā un ar brīvu tirgu un brīvajiem mēdījiem nekas nevar tur noiet greizi. Un, kā nu pat Lietuvas pārstāv teica, Krievija ļoti labi parāda, ka tā spēj uh, veidot uh, ļoti tādu spēcīgu pret rietumu uh, propagandu, lietas, kas ir pilnīgi nepareizas, bet ļoti pārliecinoši, un mēs laikam cenšamies tā kā uzzināt vai, vai saprast, ko tad mēs esam izdarījuši nepareizi un cenšamies kaut ko labot, bet mēs redzam reāls sekas, ne tikai RT kanālā, bet uh, kā tas uh, vispār izpaužas uh, uh, jebkādos masu mēdījos, teiksim, Krievijas, teiksim, tādi reklāma nosaukumi, ko mēs varbūt domājam, ka tas ir vienkārši attiecas uz Krievijas, tā teikt, iekšējā tirgu, bet arī šādos nosaukumos un reklāmas saukļos pat ir dažkārt šis pret rietumu propagandas elements. Uh, Un eh, jāuzsaka eh, arī Lietuvas eh, trešā valdība, kas izcēla gaismā šo Krievijas politiku attiecībā uz gāzes tirgus liberalizēšanu. Mēs dažādojām savu energo piegādi, tagad mums ir dabas gāze, ko Lietuvas saņem no Gazprom. Eh, Lietuvai ir liels eh, atlaides, eh, Polijai arī tagad būs dabiskā, dabīgās gāzes termināls. Mums vairs neveidojas, nav vairs šīs energos salas Eiropā. Tātad esam panākuši progresu, bet visā visumā Krievija vienalga ir priekšā, un Putins vienmēr ir ar iniciatīvu. 2007. gadā, kad notika kiberuzbrukums uh, Igaunijai, tāpat kā Šarmēnijā, uh, Tātad tur tika izmantot vienmēr šie starpnieki uh, kāri un uh, Igaunijas gadījumā nevarēja saprast, no kurienes nāk šis uzbrukums, vai tas nāk vienkārši no kaut kāda inficēta avota internetā, tāpat arī uh, Armēnija. Gruzija tur sākās ar Dienvidu Osetiju jautājums, tāpat arī atkal Ukraina. Uh, šīs divas eh, starpnieka valstis, eh, tāpat kā Krīmas sagrābšana. Es tiešām pozitīvi vērtēju tādus eh, naidīgus jautājumus, un es labprāt dzirdētu, saņemtu tādus visniknākos, agresīvākos jautājumus, un uz tiem labprāt atbildētu. Paldies! Thank you very much. I hear that you will. Paldies. Jūs sekosiet mūsu debatēm, es tā saprotu, un atbildēsiet vēl uz jautājumiem, ko mēs uzdosim. Un Čelnemet kungam vārds. Hungary. No Ungārijas. Thank you, thank you very much, Elmar. Liels paldies, Elmar. Sirsnīgs sveicien arī mūsu kolēģiem Edam Lūkas kungam. Paldies par jūsu ļoti rūpīgu analīzi. Es vēlētos atsaukties uz to faktu, ka šobrīd mēs saskaramies ar divām paralēlām kardarbībām. Un mēs diskutējam par tām atsevišķi. Es vēlētos teikt, Elmār, ka ir ārkārtīgi svarīgi runāt par š, abām šīm kardarbībām kopā, jo šobrīd ir karš Sīrijā, un ir karš Ukrainā. Un tas nav otršķirīgs jautājums, proti, kā šie abi kari ir savstarpēji saistīti, jo tie ir saistīti. Un es domāju, ka tā nav nejaušība. Proti, ka um, šāds te kardarbības vidū Ukrainā priekšņi Krievijas lidmašīnas ir pacēlušās un devušās Sīrijas virzienā. Es domāju, ka tas nav nejauši. Es vēlētos diskutēt par to, kāda ir savstarpējā saikne starp šiem abiem kariem. Mēs tagad esam uzsākuši vīnas procesu, un labās ziņas ir tādas, ka Eiropas Savienība ir iesaistīta vīnas procesā. Irāna, Saudarābija un Turcija arī dzen. Bet eh, kā tad ar šo otru procesu? Vai pietiekam daudz starptautiskās uzmanības ir pievērsts kardarbībai Ukrainā? Vai tur ir paredzēts politiskais process, kas palīdzētu atrisināt šo karšu starp Ukrainu un Krieviju? Es domāju, ka tam vismaz būtu jābūt prātā, proti šim politiskajam risinājumam būtu jābūt. Ukrainas un Krievijas konfliktā. Vēlos atsaukties uz Ed Lukas teikto, mums ir jāieklausās eh, mūsu draugu teiktajā no tām valstīm, kas atrodas Krievijai vistuvāk, jo šo valstu vēsturiskie refleksi ir ļoti eh, vērtīgi. Mums visiem mums ir jābūt solidāriem ar šīm valstīm. Varbūt, ka uh, viņš sarunas iet šajā virzienā un cerams arī Varšavas samits iet šajā, ies šajā virzienā. Taču, kad mēs runājam par Krievijas un Ukrainas spriedzes politisko risinājumu nākotnē, mums būtu jāpaturprātā vairāk principu, un viens no svarīgākajiem starp tiem, no nu, es teiktu, tāda kā sarkanā līnija ka okupētās valstis, tādas kā Gruzija un Ukraina, tām nevajadzētu nonākt situācijā, kad viņas vairs nav spējīgas saglabāt savu suverenitāti un um, nav spējīgas lemt pašas par savu nākotni. Neatkarīgi no tā, kāda politiskā vienošanās tiks panākta, bieži vien politiskas vienošanās ir nepieciešams. Es domāju, ka šī ir tā sarkanā līnija, kur mums nevajadzētu pārkāpt. Proti, Grūzijas suverenitāte un Ukrainas suverenitāte ir jāievēro. Paldies! Uh, thank you very much, uh, Mr. Chairman. Uh, uh, over here, Edward, we've met before and uh, a warm Liels paldies! Esam iepriekš tikušies un gribētu jūs sveikt mūsu sanāksmē pilnībā Piekrītu, ka Krīmas aneksā, um, aneksija un um, Krievijas iebrukums Ukrainā ir um, nav pieņemami, ir nosodāmi, un Eiropas Savienības sankcijas, protams, nevar atcelt, kamēr Ukrainas teritorija uh, vēl aizvien cieši no Krievijas okupācijas. Piekrītu jūsu vērtējumam par Krievijas lomu šodien. Uh, mani viņi patiesībā intervējies, kritiski vērtē Kremli un tādēļ uh, šo viedokli neatspoguļo un arī politisko partiju korupcija. Francijas Nacionālā fronte, kas aizstāv Krievijas interešu šajā komitejā, nu, saprot, ka viņiem it kā Krievu banka aizdevusi naudiņu Parīzē savulaik. Bet, jebkurā gadījumā, Edvard, jūs vienmēr esat iestājušies par to, ka uh, ienaidnieki ienaidnieks ir tavs draugs, Un es zinu, ka pagātnē kādreiz esam diskutējuši par jūsu atbalstu čečeniem, piemēram, karā pret uh, Maskavu, kas notika pirms desmit gadiem. Bet, nu, esmu tikko atgriezies no Kurdistānas, un tur čečeni teroristi ir viena no bīstamākajiem uh, cīnītājiem, kas cīnās ISIS pusē. Un ir arī citi spēlētāji, Azerbaidžām pret Armēniju, piemēram, Kalnu Karabaha jautājums. Nu, tur varu teikt, ka Es atbalstu Krievijas iesaistīšanos aizstāvot Armēnijas pusi Kalnu Karabaha nostājā pret uh, Azerbaidžānu. Un arī Sīrijas jautājumā ir bīstami teikt, ka Asats ir uh, ļauns un Krievija un Ķīna to atbalsta, opozīcija tur viss ir kārtībā un NATO sabiedrotie, tātad uh, uh Saudi Arābija ir mūsu pusē, bet uh, um, nu, beigu beigās um, ieroči nonāk teroristu grupēm rokās, iespējams pat pie ISIS. Tādēļ, nu, jāsaka, ārpolitika vienmēr ir ļoti sarežģīta, ir grūti saprast, kādas ir mūsu galvenās ģeopolitiskās intereses, bet gribētu jautāt, vai var mūsu pozīciju Eiropas Savienībā, Rietumos, ASV un mūsu sabiedrotiem nodalīt no tā, ko Krievija ir paveikusi Ukrainā vai draudiem pret uh, Baltijas valstīm Vai, vai to varam nodalīt no tā, ko Krievija dara Kaukāzā, Sīrijā, vai varam viņiem pilnīgi skaidri norādīt Krievijai, ka ir jātieks ar visām pusēm - Irānu, Eiropas Savienību, Turciju, Saudi-Arābiju, lai atrisinātu situāciju Sīrijā, jo ir pilnīgi skaidrs, ka civilai eh, pilsoņu karš uh, Sīrijā un kas ir radījis migrācijas eh, milzīgas plūsmas, eh, lielā mērā apdraud Eiropas Savienību un reizēm šīs dilemmas ir jāsamēro no vienas puses eh, tātad um, mūsu dažādās intereses dažādās jomās. Paldies! Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, Edvārds, saka Aušierevičus kungs. Uh, par to, ka iepazīstināt mūs ar detaļām saistībā ar šo ļoti svarīgo jautājumu. Cik es saprotu, tad neviena no Eiropas Savienības dalību valstīm nevar turēties pretī hib eh, hibrīd karam vai informācijas karam vismaz tādā apjomā, kā tas tagad ir um, novērojams. Um, nu, jāsaka, ka Krievija ir uzsākusi informācijas karu pret mums bet mēs vēl aizvien to pilnībā neapzināmies. Sniegšu jums arī kādu piemēru. Ārējas darbības dienests nu, pamatotu iemeslu dēļ ir izveidojis Istratkol. Tā ir īpaša vienība, kuras mērķis ir cīnīties un palīdz mūsu, palīdzēt mūsu austrumu partneriem un austrumu Eiropas uh, partneriem, kas runā Krievu valodā, mēģināt un ko paveikt pret šo Krievijas informācijas vilni, kas um, nav apturams šobrīd. Bet mums ir nepieciešams arī rietumvalstu West Stratcall, kas darbotos tajās dalību valstīs, pārējās dalību valstīs, kas ļautu stiprināt administratīvo kapacitāti cīnīties ar to pašu un, pirmkārt, jau skaidrot sabiedrībai, kādas ir, kāds ir tas vēstījums, ko Krievijas politiķi mēģina nodot mūsu pilsoņiem. Un šis vēstījums mm, rada bailes, jāsaka. Nu, sniegšu vienu piemēru. Ukrainā tika izplatītas ziņas, ka mm, bērniņš ir ticis Doņetskā piesists krustā. Tātad teritorijā, ko kontrolē Ukrainas iestādes. Un tik ļoti lieliski šī ziņa tika pasniegta ka pasauli šīs ziņas šokēja. Tika atrasts cilvēks, kas to redzēja un varēja detaļās aprakstīt, kā tad tas īsti notika. Bet cilvēki, kas bija uz vietas, teica, nu nē, nevaram to apstiprināt, nav tas noticis Ukrainā. Bet, nu, bija jau par vēlu. Ziņas jau tika, tātad bija izplatītas, un cilvēku prātos tā bija patiesība. Tādēļ, ja rietumu žurnālisti, viņiem ir uh, zināmi instinkti un zināma ētika, un viņi nevar pārkāpt pāri šādiem sliekšņiem, nu, Krievijā ir prāti, kur nekādi sliekšņi nepastāv. Viņi izmantos jebkuru, jebkurus melus, lai iespiestu mūsu stūrī, un šobrīd jāsaka mūsu, mūsu uh, uh, iespējas ir ierobežotas, kamēr um, tātad spiediens no Krievijas puses savukārt pieaug. Tādēļ Edvardu un uh, līdzīgus esper, ekspertus aicinātu tomēr uh, politiķus varbūt Eiropas Savienībā, kā arī NATO, tomēr veikt visus nepieciešamos pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai cīnītos ar um, šo ļaunumu. Tas jādara. Grazie, prezidente. Liels paldies priekšsēdētājiem. Pandjērī kungs. Manuprāt, šie starpnieki kari nav nekas jauns. Tie ir sastopami nu jau kādu laiku. Bet, manuprāt, tas, ka tas šobrīd ir ļoti aktuāli, ir saistīts ar uh, ar uh, valsts, tātad ar to, ka ar to nodarbojas lielas valstis un, un ir pastāv arī bažas par to, ka ja tiktu kādā brīdī izmantoti kodolieroči, nu, tad būtu sācies jauns pasaules karš, bet, nu, jebkurā gadījumā ir divi iemesli, kādēļ situācija šāda ir radusies. Pirmkārt, valstis ir valstis, kas um, šobrīd sastopas ar konfliktiem, un otra lieta, kas uh, tikai vēl papildina šo pirmo, ir saistīta ar, ar ASV iniciētajiem demokrātiskiem procesiem, un pieeja, kādu ASV ir izmantojis pēc 1989. gada. Ja mums izdosies rast jaunu līdzsvaru attiecībā uz Austrumu Eiropu, mums ir jāmēģina izvairīties no tā, ka mm, cilvēkiem uzspiežam savu pieeju tas kalpo kā buferis starp mums un Krieviju, un mums izdosies, ko panākt tikai tad, ja panāksim jaunu um, geogrāfisko līdzsvaru, jo ir jauna ģeopolitiskā realitāte šobrīd, un, manuprāt, vienīgais veids, kā varam cīnīties ar šo Krievijas ietekmi, būs sniegt Eiropas Savienībai jaunu, tātad tādu vadošu lomu, uh, Un tomēr tajā pašā laikā ir um, daudzi jautājumi saistībā ar Eiropas uh, lomu ārpolitikā. Paldies! Herzlichen Dank. Lassen mich noch an wenige Bemerkungen machen. Paldies, arī es vēlētos noslēgumā izteikt uh, dažus komentārus un tad došu vārdu uh, mūsu viesiem, lai viņi varētu atbildēt. Lukas kungs pieminēja to, ka Krievija šobrīd uzvar šajā karā. Es domāju, ka viņam ir taisnība, bet uh, jāsaprot, ka autoritāram režīmam ir vienmēr iespēja izstrādāt šādu īstermiņu stratēģiju, katrā ziņā ātrāk nekā demokrātijām, jo demokrātijas dzīvo plurālismā un uh, ir nošķirt šīs varas, un ir daudz citu aspektu, kas ar to vēl ir saistīti, bet gal galā demokrātijas jau vēsturiski ir pierādījušas, ka tās uzvar, tāpēc, ka viņas ir uh, daudz uh, talantīgākas un viņām daudz labāk veicas uh, nekā autoritāriem un diktatoriskiem režīmiem. Es domāju, ka Lielbritānija tam ir lielisks piemērs. Nu, es nevēlos te varbūt eh, nekādas paralēlas vilkt ar 39. 41. gadu. Mm, es domāju, ka mums ir jāmācās no vēstures, proti, ka mums kā Eiropiešiem vienmēr ir veicies strādājot kopā, strādāt pret uh, šiem te autoritīvo režīmu draudiem. Protams, ka uh, šie autoritīvie režīmi var um, rīkoties daudz ātrāk, ja viņiem nav jāzaudē laiks parlamentārās debatēs un tā tālāk un tā joprojām, bet es domāju, ka tas vēl neko nenozīmē. Es domāju, ka ilgtermiņā demokrātija tomēr ir tā, kura izdodas e, izvē, e, uzvarēt. Protams, ja mēs pareizi analizējam situāciju. Tagad uh, vārds uh, Valčiks kundzei atbildēja, lūdzu. Liels paldies, paldies par šiem plašajiem dažādiem viedokļiem. Daži komentāri reaģējot uz dzirdēto, es domāju, ka viens no punktiem, iz, kas izskanēja, bija karš pret Eiropas Savienību, un es piekrītu tajā, ka asociācijas nolīgums ir eh, pirmais, eh, man zināmais, eh, brīvās tirzniecības nolīgums, kas ir izraizījis šādu te bruņotu konfliktu, un tas ir jauns izaicinājums Eiropas Savienībā, jo brīvās tirzniecības nolīgumi pavisam plaši ir noslēgti ar daudzām pasaules dalībvalstīm šobrīd līdz šim mums ir izdevies uh, veiksmīgi pārvaldīt situāciju, tātad Krievijas uh, um, prātā šī te uztvere, kā tā ir attiecībā uz Eiropas Savienību, ir kas jauns, jo uh, tas tūdaļ tiek uzskatīts kā iejaukšanās uh, iekšējā politikā. Uh, Tātad tiek izmantot tādi kā 21. gadsimta instrumenti, lai radītu eh, saiknes starp kontinentiem un valstīm, bet ir jāsaprot, ka runa ir par signālu nosūtīšanu, un signāls ir saņemts, proti, ka integrācija Eiropas Savienībā var būt saistīta ar draudiem. Um, kur šīs valsts, ar kuriem šīs valsts eh, varbūt eh, netiek galā. Tagad es vēlētos runāt par Azerbaidžānu, jo Azerbaidžāna ir viena no uh, valstīm, kas ir um, neatkarīga vismaz no ārpolitikas viedokļa. Tātad Krievijas un Azerbaidžānas attiecības ir uh, saņemts šis signāls par Krievijas hegemoniju bijušās padomjas savienības teritorijā un par to, ka Krievija ir gatava izmantot arī militāru spēkus. Tāpēc es domāju, ka Eiropas Savienībai eh, tās politikā ir jāņem tas vērā. Proti, ka eh, šī, eh, šī cita šie citi spēlētāji var reaģēt uz Eiropas Savienības politiku. Tālāk, kas attiecas uz hibrīdu kārtu, tas nav nekas e, jauns, tas ir ticis izmantots jau 20. gadsimtā, kā jau uz to pamatot tika norādīts, bet mēs esam aizmirsuši visas šīs vēstures mācības, jo mēs esam virsījušies uz priekšu. Un es atceros, ka savulaik runāju ar apvienotās karalistas aizsardzības ministrijas pārstāvi, uzdevu jautājumu par uh, e, hibrīdu kārtu vai apvienotā karalista to ir pārdomājusi, un viņa teica, nu, jā, mums vienmēr ir bijuši cits prioritāts un cits svarīgi jautājumi, kas jārisina, un tāpēc eh, jāsaka, ka Krimas situācija bija tāds kā strateģiskais pārsteigums, bet eh, mums ir jāizmanto eh, pienācīgi instrumenti, lai nodrošinātu, ka Mums ir jāsaprot, ka tas, kas notika Ukrainā, patiesībā bija tāds kā pārsteigums, jo uh, okupācija eh, notika nemanāmi. Tālāk Sīrija un Ukraina ir savstarpēji saistītas. Protams, ka situācija ir atšķirīga, bet tās ir saistītas tik tālu, ka um, Krievija tiek padarīta par um, neapējamu um, partneri problēmas risināšanā un uh, Vienlaikus Krievija cer uh, saņemt uh, sankciju atcelšanu un uh, citus uh, labumus. Tātad šie konflikti ir savstarpēji saistīti. Um, Un visbeidzot, varbūt pēdējais komentārs. Īstermeņa un ilgtermeņa neiespējamība saglabāt eh, Ukrainas teritoriālo integritāti un suverenitāti. Ir ļoti interesanti praudzīties, kur mēs novākam šo sarkano līniju. Ja Minskas līgums eh, tiek īstenots tā, kā to interpretē Krievijas puses, tas nozīmē, ka Ukrainas integrācija tiek apturēta. Un uh, Es domāju, ka tas te nav iespējams vienkāršs risinājums. Mums ir jāsaprot, kā mēs kalibrējam šo Ukra uh, Eiropas Savienības nostāju, kā mēs um, ne, nu, kā mēs neupurējam neko ilgtermiņā. Thank you. Um... Paldies. Jāsaka, ka mani eh, ļoti Ehm, patīkam pārsteidza visi šie paustie viedokļi un zināšanas par eh, situācijām Krieviju, un jāsaka, ka kamēr eh, Baltijā namā nebūs jauns prezidents, no Vašingtonas puses nekāda īpaša izmaiņa nenotiks, un neko īpaši no Vašingtonas nevar sagaidīt. Otrs punkts. Ehm, starpnieki kari ir noderīgi, ir labi, ja zin, kā tos spēlē. Tas viss atgriežas pie šiem asimetriskajām izmaksām par katru dolāru, ko tērē Eiropas Savienība vai ASV, Krievijā jā, e, jātērē tūkstots dolāru. Tātad tādā veidā ir jāspēlē, jo vairāk Krievija iesaistīsies, jo vairāk frontēs, jo ar vairāk resursiem, jo lielākas būs izmaksas. Un e, negatīvā puse tam ir tāda, ja energo cena un energoresursi, tātad mēs iegūsim e, no citām vietām, ne tikai no Krievijas. Trešais punkts. Negribu būt pārāk uh, cinisks, bet ir arī cilvēciskās humānās izmaksas uz vietas šiem uh, starp, starpnieku kariem. Un uh, Eiropas Savienība šobrīd saņem uh, šo bēgļu plūsmu. Ja mēs skatāmies uz uh, bēgļu krīžu ekonomiskajiem modeļiem, ja jūs izspēlējat savas kārtas pareizi, tad to var palielināt iegūt kā palielinātu IKP reģionam, bet politiski to ir grūti izdarīt, jo tie ir um, cilvēki no pilnīgi citām valstīm un tā tālāk. Bet, principā, tas ir darba spēks, daļai pat labi izglītots, vērsts uz uh, biznesu, un viņi droši vien būtu tīri uh, priecīgi, gūtu darba vietas, uh, biznesa iespējas, un sīrieši tādi noteikti ir lielā mērā. Un tādā veidā tiks palielināts Eiropas Savienības IKP, tātad izmantojot šos bēgus no austrumiem. Uh, Un tas padarīs mūs uh, spēcīgākus un mūsu pretnieks vājājus. Paldies! Lukas kungs. Paldies, pavisam īsi. Pirmkārt, atbildot Čārlzam Tenakam. Man šķiet, ka augstais karš, um, te tāds kā paraugs. Augstais karš ir bijis tāds diezgan nepatīkams un uh, Augstais karš Eiropā bija daudz vienkāršāks, un uh, arī tagad tas tā ir. Man nav tāds konkrēts viedoklis par to, vai man uh, vairāk nepatīk uh, Ķīnas komunisti, tāpēc, ka viņi izpost Tibetu, vai arī man vairāk nepatīk Krievijas varas iestādes, dēļ tā, ko tās izdarīja Čečenijā. Tā tad mums ir jābūt principā tā kā neitrāliem un jāskatās no varas politikas viedokļa. Un runājot par mūsu sabiedrotajiem un uh, draugiem un valstīm, kas vēlas būt tādas kā mēs, tad tur šķiet šis skatījums mainās un uh, tur mums ļoti jāpastāv par Ukraiņiem un uh, citiem, kas ir Kremļa ēnā un jāatbalsta tās valsts, kuras jau ir Eiropas Savienībā un NATO un jāaizstāv tās. Un tā kā Azerbaidžāna pret Armēniju, jā, tur es piekrītu, tur ir daudz sarežģītāks jautājums. Es esmu pret eh, čečenu terorismu, to gribu norādīt. Un eh, tas, kas veido Čečenijas terorismu, ir tas, kas notika Čečenijā 90. gados, bet tā ir ļoti smaga problēma. Ja Čečenija būtu apvienotās karalistas sastāvdaļa, tad mums arī būtu ļoti grūti risināt šo situāciju, nebūsim naivi. Par strateģiskām komunikācijām rietumiem, jā, tas noteikti ir nepieciešams. Un uh, Vašingtonā SEPA uh, tagad uh, veic vairākus pētījumus attiecībā uz šīm valstīm, kas ir tuvu Krievijai, lai gūtu informāciju par to, kā rīkoties attiecībā uz Krieviju. Mēs vēlamies, lai rietum galvaspilsētas norādītu mēdīju lēmumu pieņēmumiem, kā atrast informāciju saprotot tos gadījumus, kad eh, Krievija pārkāp noteikums un eh, rietumu žurnālisti, tā teikt, ir apmācīti eh, atrast patiesību. Piemēram, par, par lidmašīnu, kas tiek notriekt virs, Ukrā, virs Ukrainas, tā tad uh, Eh, viena saka, to izdarīja Krievija, otra saka, to izdarīja Ukraiņu spēki. Un beidzot šis jautājums par to, vai mēs uzvarēsim vai nē. Es ceru, bet eh, nav nekāda likuma, kas teikt, ka mums ir jāuzvar un ir piemēri izcilām valstīm un cēlām idejām, kas ir tomēr tikuši sagrautas un. Uh, Ja mēs skatāmies uz Atēnām un Venēcijas republiku un daudzām citām un Romas impērija ir daudz piemēru vēsturē valstīm, kas eh, domāja, ka to institūcijas un vērtības noteikti būs eh, tās uzvarošās un beigās tas tā nenotika. Un tagad mēs par tām eh, lasam tikai vēstures grāmatās, tā ka es nebūtu pārāk optimistisks. Jā, es piekrītu, ka. Uh, šādas uzvaras var būt tādas īstermiņa un ilgtermiņā Krievijai būs problēmas, bet šādas īstermiņa uzvaras viena pēc otras un gal galā tas tomēr izveidojas par kaut ko lielāku. Es negribu būt tāds bezcerīgs, bet es domāju, ka esam pārāk pašapmierināti, jo jāpievērš tam uzmanību. Ač. Herzlichen Dank. Liels paldies. Paldies ekspertiem kas piedalījās šajās diskusijās. Paldies jums visiem! Es domāju, mēs ļoti daudz uzmanību šo pēcpusdienu pievērsām Krievijai un tuvajiem austrumiem. No rīta mēs runājam par Rietumu Balkāniem. Tā tad ir jādomā par Irānas un Saudu Arābijas lomu, kas cīnās par uh, savu pārsvaru šajā reģionā un izmanto reliģiju šajos nolākos. Citiem varbūt ir uh, citi mērķi un pamati, bet mums ir jāpaturprātā, ka vienmēr jāraugās arī mm, aizkulisēs, lai rastu atbildes uz jautājumiem. Ne viss ir acīm redzams. Tātad strādājot pie savām stratēģijām, tas ir jāpatur prātā. Un nevajadzētu ieslīgt nekādos uh, darījumos, kas mums ļauj uh, gūt priekšrocības uh, vienā jomā un liek mums zaudēt citu vietu. Es domāju, tas sakāms gan par Krieviju, gan par tumeja, tuvajiem austrumiem. Mums nevajadzētu uh, nonākt pie tā, ka, lai risinot problēmu šajos reģionos, mēs atkāpjamies no saviem principiem Ukrainā. Tad mēs nedrīkstam uh, sākt nodarboties ar tādu uh, kā tirgošanos. Nevajadzētu uh, iet nepareizajā virzienā. Mums vajadzētu atgādināt Krievijai, ka um, Krievijai ir tāda pati interesētība cīnīties pret uh, teroristiem kā mums, ja mēs paraugamies uz to, kāda ir situācija dažās uh, Krievi, uh, Krievijas kaimiņu republikās, kas, kurās arī ir uh, musulmaņi. Uh, Un mums ir jācieš nodrošināt uh, valstu integritāti. Es vēlreiz vēlos pateikties paneļdiskusijas dalībniekiem. Paldies arī jums, Nacionālā parlamenta pārstāvjiem, kas šodien ieradās uz mūsu sanāksmi. Es domāju, ka mums šodien ir bijusi ļoti intensīva sanāksme. Es eh, domāju, ka bija ļoti liederīgi, ka arī eh, Nacionālā parlamenta pārstāv varēja piedalīties eh, šajā diskusijā, jo tas paplašina arī mūsu skatu punktu. Un es domāju, ka mēs šādas debats šajā komitejā un arī citās komitejās varētu turpināt. Liels paldies jums visiem par to, ka ieradāties, jauku ceļu mājup vai jauku turpmāko viesošanos Briselē. Nu, novēlu nu, jums eh, visiem jauku vakaru Briselē. Līdz ar to noslēdzam mūsu šovakar sanāksmi. Paldies! Where's my pen? Here. There. My loss of pens is. Credit.